Good morning. Buenos días. Good morning. Labrīt. Labrīt visiem, lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim darbu. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Mums tiešām ir daudz ko darīt. Būs arī koordinatora sanāksme, kas sāksies 12.30 bet ir paredzēta arī uzklausīšana par mediju brīvību. Sākas 9.45 un uz priekšu, un tad 3. savukārt ir balsojums. Tāpēc es domāju, ka pēc tam, kad esam mazliet iekavējuši programmas sākumu, tā lai visi deputāti varētu būt klāt, tie, kas to vēlas, protams, uh, Tad pirmais aspekts, kas mums ir jādara, ir darba kārtības pieņemšana, un uzreiz tagad sāksim ar 11. punktu, kas ir Eiropas patvēruma atbalsta biroja gada ziņojums. Tātad EPAP, angliski EASA, Eiropas patvēruma atbalsta birojas, un to mums prezentējas īsts pildirektors Roberts Visers gada pārskats, nu jau trešais gada pārskats, tika pieņemts EPAB pārvalde 18. jūnijā, 18. 19. jūnijā, un saskaņā ar EPAB statūtiem gada pārskats. Ir tas, kas palīdz organizācijas stratēģiju pārveidot par reālu darbību un attiecīgi, protams, ieplānot budžeta līdzekļus. Un tagad saņemsimies informāciju par šo trešo gada ziņojumu, šo programmu EPAP. Lūdzu, Visera kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Tiešām ir lieliski un patīkami būt šeit klāt atkal. Paldies jums visiem arī par ielūgumu. Kā jau priekšsādātājs ir teicis, ir pirmais EPAP gada ziņojums, jo mēs esam sākuši strādāt iepriekšējā gadā, un uh, 2011. gada ziņojums uh, um, būs pirmais ziņojums sākot ar februāri un es stāstīšu par to daļu, par kuru es pats esmu atbildīgs, tātad kopš 2011. gada februāra. Un jūs, jūsu komiteja gribētu arī saņemt informāciju par to, ko esam paveikuši 2012. gadā un kas ir paredzēts 2013. gadā. Un 2013. gada programma arī ir nosūtīta jūsu komiteja. Kā jau esmu teicis, EPAB ir izveidots pagājuši gadu, un šobrīd līdz ar to pusotru gadu jau darbojamies. Un tāpēc īsi tagad pastāstīšu par mūsu rezultātiem. Mums ir trīs atbalsta veidi, kas ir pastāvīgais atbalsts, īpašais atbalsts un atbalsts ārkārtas gadījumos. Tas tiešām ir ļoti loģiski, un tā tas arī ir. Pirmkārt, pastāstīšu par šiem dažādiem atbalsta veidiem. Nākamais aspekts ir agrīna brīdināšana un tad ir ārēja dimensija un atpakaļ atgriešana. Nu, stāstīšu vispirms par atbalsta veidiem. Mūsu darbā, un it īpaši, protams, patvērumā, aspektos un migrācijas uzdevumos ir jābūt šim pamatam katrā dalību valstī un visos darbības veidos. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu apmācību, arī apmācību tiem, kas tālāk paši būs par instruktoriem vai treneriem. Tā, lai visur Eiropas Savienībā tie, kas reāli strādā ar patvērumā aspektiem, lai viņiem visiem būtu pieejami tie paši apmācības materiāli. Kopumā Mēs varējām apmācīt ļoti daudzus cilvēkus, un ir nākamgad katru mēnesi būs pat vairāk nekā viens kurs, 14 līdz 16 apmācību kursa gadā. Un papildu speciālajiem apmācības veidiem, piemēram, kas ir paredzēti tiesnešiem vai arī tādās īpašajās situācijās, kā ir izveidojusies Grieķija, tad šīs būs arī tās pamatapmācības. Tad ir arī ziņojums par izcelsmes valsti, kas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts attiecībā uz lēmumiem par patvērumu piešķiršanu. Un šie ziņojumi attiecās uz uh, izcelsmes valstu sarakstu. Mums ir ziņojums par Afganistānu jau publiskots, un tad nākamēnes ir paredzēts publiskot arī uh, nākamo ziņojumu, un ir paredzēti arī citi ziņojumi, kas taps attiecīgi nākamgad. Šie ir pam divi pamatpīlāri. Nākamais ir ārkārtas situācija atbalsts. Varam to salīdzināt ar ātro palīdzību. Un Grieķijā mēs jau esam sākuši strādāt uh, iepriekšējā gadā, pirmā pusgadā. Un mums bija iespēja palīdzēt Grieķijas uh, varas iestādēm, lai izveidotu patvērumā birojus, kas ir paredzēti Grieķijas normatīvajos aktos. Vairāk nekā 30 komandas, kas nodarbojas ar patvērumu aspektiem, darbojas. Mēs esam sūtījuši mūsu pašu ekspertus, tā lai varētu apmācīt visus darbiniekus, kas darbosies šajos birojos. Mums ir izveidota pilna programma, ko varēsim piedāvāt arī uh, pārējiem darbiniekiem uzreiz, kad šie darbinieki stāsies amatā. Tad mums ir dažāda veida apmācība, kas ir saistīta ar izcelsmes valstu noteikšanu. Mums ir arī informācija par uzņemšanas centriem, tad ir paredzēta īpaša apmācība attiecībā uz bērniem, kas ceļo bez pieaugušajiem, un konkrētām iemaņām, kas ir vajadzīgas uh, patvērumu piešķiršanas procesā. Treškārt ir arī īpašs atbalsts, kas tiek piedāvāts valstīm, kas šobrīd vēl neatrodās uh, situācijā, tādā grūtā situācijā, bet varbūt tur ir vajadzīgs tāds papildu atbalsts. Jautājums, kas ir saistīts ar atpakaļ atgriešanu, tāda arī patvēruma procesa atbalsts, patvēruma ķēdes uh, noteikšana un lēmumu pieņemšana attiecībā uz patvērumu. Šie ir mūsu trīs elementi. Tātad tā, pastāvīgais atbalsts, īpašais atbalsts un ārkārtas situācija atbalsts. Paralēli tam mēs strādājām arī pie agrīnās brīdināšanas sistēmām. Un šī sistēma ir vajadzīga, lai varētu nodrošināt vislabāku atbalstu dalību valstīm, un tas ļauj savukārt izveidot sistēmu, kas piedāvā tieši laikā tieši tāda veida atbalstu, kas ir vajadzīgs. Un šī sistēma šobrīd top, un cerams, kā arī šeit, diskutējot Eiropas parlamentā, kad mēs diskutēsim par Dublinas regulas 31. pantu, varēsim attiecīgi nodrošināt visus šos aspektus. Mēs saliekam šo visu kopā, uh, Es saprotu, ka šobrīd Dubli, Dublinas regulas 31. pants vēl nav spēkā, un mēs šobrīd veidojam agrīnās brīdināšanas sistēmu, ņemot vērā to, ka varbūt mēs varēsim nodrošināt atbalstu arī 31. panta prasībām. Mēs cenšamies ļoti rūpīgi uh, sekot tas, tas, kam notiek pasaulē un kā tas reāli ietekmē Eiropas Savienības situāciju bet ir arī ārkārtīgi svarīgi izmantot šo sistēmu, lai sniegtu tādu interesantu un vajadzīgu informāciju. Tā lai būtu labs pārskats attiecībā uz dalību valstu kapacitāti. Un tad, tā kā mums ir šie divi vērtējuma veidi, tātad mēs uz, uzraugām, kas notiek ārpus Eiropas Savienības, un mums ir informācija par to, kas notiek dalību valstīs tad mēs varam redzēt, kur ir kādi trūkumi. Un tad, attiecīgi, pēc iespējas ātrāk varam palīdzēt. Un tad ir šī ārējā dimensija un atpakaļ atgriešana, kas ir viens no pamata aspektiem regulā. Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams bija no sākuma izveidot biroju, uh, un mums bija arī budžeta ierobežojumi, līdz ar to ārēja dimensija netika vēl pagaidām piešķirta ļoti liela uzmanība, tāpēc šeit mēs varējām piedāvāt tikai tādus pamata elementus. Jo, protams, tāds pamata atbalsts ir mūsu galvenā prioritāte, kā jau esmu teicis. Ir tas, ka viens no aģentūras mērķiem ir ne tikai nodrošināt praktisko sadarbību un atbalstu dalībvalstīm, bet sniegt informāciju, kas ir balstīta uz precīzām zināšanām un uh, kura ir uzticama tā, lai šo informāciju varētu piedāvāt politikas veidotājiem. Un mums bija iespēja jau divas reizes to darīt pagājušajā reizē. Pirmkārt, saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmām mēs varējām sniegt informāciju par mūsu pieredzi, un tad varējām attiecīgi politikas veidošanas procesā iesaistīt šo informāciju attiecībā uz Dublinas divu regulu. Un nākamais aspekts ir saistīts ar atpakaļ atgriešanu. Un tas, protams, ir jautājums, kas ir ārkārtīgi politizēts. Taču arī šeit, šajā procesā, mēs varējām izvērdēt Eurēmā viens un divi projektus, kā arī divpusējos projektus, kas notiek starp dalību valstīm un attiecīgi izvērtēt iegūto pieredzi, pateicoties tam, ka varējām konstatēt faktus, salikt visu vienā ziņojumā un izdarīt secinājumus. Un šis ir tas veids, kā es nosaucu, ka mēs sniedzam tiešām uz precīzām zināšanām pamatot informāciju. Nobeigumā priekšsarētāji. Biroja izveidas posms pagaidām vēl nav līdz galam pabeigts, bet nu jau strādājam ar pilnu sparu varam piedāvāt lielāko daļu uzdevumu, kas ir paredzētas regula, un ejam arī uz priekšu, ņemot vērā atsevišķus projektus, kas ir paredzēti vairākām jomām, piemēram, apmācībā, tur mēs labi darbojamies, un, manuprāt, mūsu organizācija šobrīd ir konsolidēta. man, protams, ir jādarbojas ņemot vērā taupības pasākumus un cenšos darīt visu, lai saprātīgi izlietotu ierobežoto budžetu. Vēlos arī pateikties Lība komitējai par jūsu atbalstu attiecībās budžetu. Paldies par grozījumiem, par kuriem jūs nobalsojāt. Eh, skaidrs, ka varbūt ne līdz galam šie priekšlikumi arī tiks pieņemti, bet jebkurā gadījumā es tiešām varu teikt, ka jūsu komiteja man lieliski atbalsta. Te pašā laikā ņemot vērā to, ka priekšā mani gaida mazāks ierobežotāks budžets, tad jūs noteikti sapratīsiet, ka man nāksies izvirzīt skaidras prioritātes. Un tad attiecīgi 2013. gadā EPAB nevarēs uh, nodrošināt visu uzdevumu izpildi, kas ir paredzēti regulā. Protams, žēl, ka tā, bet te pašā laikā ir jāpieņem līdzsvarots lēmums attiecībā uz mūsu darbu un prioritātēm ir jāveltī prioritārā uzmanība. Liels paldies, Visera kungs! Un pirms mēs uzklausīsim mūsu deputātus, kuriem ir ko teikt, tad varbūt komisija gribētu izteikties. Lūdzu, komisija. Jums piešķirsim jūs minūti. Jā, paldies priekšsādātāji. Mēs sadarbojamies ar EPAB un tiešām varam parakstīties zem tā, kas ir teikt par gada ziņojumu. Esam arī gandarīti par rezultātiem, protams, tā kā šis ir pirmais ziņojums, kā tas parasti ir, tad vēl ir iespēja uzlabot situāciju, un mēs sadarbosimies ar EPAP tā, lai varētu nākamajā versijā uh, uh, nodrošināt labāku rezultātu. Vien, vēlos tagad runāt par vienu svarīgu aspektu, un par to jau tika runāts arī pab. Jautājums ir par to, ka būtu nepieciešams nodrošināt operatīvo risinājumu tā, lai koordinētu komisijas un EPAP gada ziņojumus, tā, lai varētu par šo ārkārtīgi sensitīvo jautājumu, kas ir patvērumā, atbalsts, lai mums būtu Eiropas Savienībā kopīga nostāja. Un Tad, attiecīgi, tā kā ir mm, gada ziņojums un arī pārvaldes ziņojums, tad, tad šie ziņojumi tiek sas saskaņoti attiecībos 2013. gadu. Vēlos teikt, ka komisija uzskata, ka attiecībā uz konsekventu patvērumā normatīvo aktu bāzi ieviešanu EPAP būs centrālā loma. Tā būs iespēja piesaistīt nacionālos ekspertus, un tas būs centrālais elements patvērumā sistēmai. Un EPAB varēs e, koordinēt darbu starp dalību valstīm un arī, kas vēl mums ir ļoti svarīgs turpmākais gados, ir tas, ka EPAB sniegs informāciju, kas nodrošinās arī konsekventu uzraudzību. Un liels paldies! Un tagad lūdzu, cienījamie deputāti, ir iespējams izteikties, un Busutil ir pirmais. Paldies priekšsēdētāji! Paldies Visara kungam, kas ir EPAP direktors. Pirmkārt, vēlos novēlēt viņam veiksmi darbā. Jūs noteikti esat informēti par to, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi darbojas tajā, lai varētu ieviest regulu, kas uh, dibina jūsu biroju, cik es zinu, jums, jūs šobrīd esat pārākušies uz jaunajām telpām, pagaidām es tur vēl neesmu bijis. Nebija man iespējas uh, būt klāt atklāšanas ceremonijā, bet, nu, cik es zinu, tur viss bija ļoti labi. Tāpēc arī sirsnīgi sveicu ar pārvākšanos. Un noteikti jūs varēsiet nodrošināt uh, pilnu uh, darba apjomu pavisam drīz. Jūs noteikti arī zināt, kā Eiropas parlaments atbalsta jūs un bija arī no budžeta viedokļa. Jūs jau esat uh, pieminējis vārdu taupība, bet pagaidām attiecībā uz EPAP neesam lietojuši vārdu taupības pasākumi. Un Komisija arī teica, ka ir uh, vēlme atbalstīt jūsu biroja darbību, tā lai operatīvs darbs būtu nodrošināts pilnībā un lai būtu visi nepieciešamie resursi. Mūsu mērķis, protams, ir darīt visu, lai EPA varētu darīt visus, visus uzdevumus, kas ir uzticēti. Eiropas parlamentu un konkrēti šīs komitejas uh, mm, pieņemtais pasākums ir ziņojums par solidaritāti. Uh, Un šīs uh, ziņojums ir īpašs ne jau tikai tādēļ, ka tas runā ekskluzīvi par solidaritāti. Tiešām tas ir tāds ekskluzīvs ziņojums tikai par šo jautājumu un nāk klāja ar ļoti konkrētiem priekšlikumiem, tā lai varētu solidaritātes principu arī ieviest. Un tiek runāts, piemēram, pār atpakaļ atgriešanas uh, atbalstu Eiropas Savienības iekšienē, runājot par starptautiskā uh, starptautiskās aizsardzības saņēmējiem. Jūsu regulas piektajā pantā ir skaidri un gaiši pateikts, ka tā ir jūsu biroja atbildība, ka jums ir jāatbalsta vai pat jāveicina un jākoordinē darbības, kas ir saistītas ar atpakaļ atgriešanu Eiropas Savienības iekšienē. Tāpēc tas ir arī ārkārtīgi skaidrs uzdevums, kas ir jāpilda jūsu birojam. Tāpēc es uzskatu, ka EPAB ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu veicinātas un koordinētas darbības, kas nodrošina atpakaļ atgriešanos Eiropas Savienības iekšienē. Esmu dzirdējis diezgan maz par šo jautājumu arī no EPAP puses un tiešām ceru, ka jūs varēsiet būt aktīvi un negaidīsiet uh, no mūsu puses darbu vai arī no dalību valstīm. Ja jūs to gaidīsiet, ticiet man, nekas nenotiks. Jo tad, kad, ir, kad notika jau komisāra uzklausīšana 2009. gadā, uh, Jau tad izskanēja doma, ka attiecībā uz atpakaļ atgriešanu ir nepieciešama pastāvīga struktūra. Piektajā pantā tiek runāts par to, ka ir nepieciešams veicināt un koordinēt darbības. Nu, tad jautājums ir, ko tieši dara EASA, tā lai varētu pildīt piektā panta pienākumus. Paldies, Bosu Tila kungs, lūdzu, Romero kundze. Paldies, priekšsēdētē. Nālos pateikties visara kungam par prezentāciju. Tiešām žēl, ka dokumenti mums ir pieejami tikai šodien, tāpēc arī nebija iespējas rūpīgāk to, tos izpētīt. Un kad dzirdējam jūsu vārdus, kas ir pausti šodien, jūsu secinājumus, Es tiešām labprāt gribētu izlasīt pati, kas ir teikt ziņojumā, jo tieši tā kā teica Busatila kungs, regulājums ir noteikti ļoti plašs pienākumu klāsts. Tāpēc mums ļoti interesē, kādi ir šie risinājumi, ko jūs piedāvājat, jo patvēruma meklētāji ir ļoti daudz, tīpaši Maltā, Grieķijā un citur. Un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt atbalstu. Grieķijā, kad mēs pavisam nesen tur apmeklējām, bija um, tikai viens EPA pārstāvis. Un tika runāts arī par uh, finansējuma piešķiršanu. Un, un skaidrs, ka arī mums ir nepieciešams rīkoties no savas puses tā lai risinātu šo jautājumu, jo skaidrs, ka, ka nauda ne visos gadījumos tiek izmantota saprātīga un pareiza. Jūs pieminējat arī par brīdināšanu sistēmu. Ir ļoti svarīgi, lai cilvēki, kas varbūt trīs vai sešus mēnešus gaida, uh, līdz būs risinājums, lai viņiem būtu precīzāka informācija, skaidrāka situācijas izpratne. Pat eh, tādos gadījumos, ja viņi tiks nosūtīti pēc tam atpakaļ, eh, jautājums nav par to, bet ir nepieciešams nodrošināt cilvēkam cienīgu situāciju. Manuprāt, mums būs nepieciešams slēgt arī daudzus birojus, kas atrodas arī citās valstīs. Jo mums ir nepieciešama agrīnās brīdināšanas sistēma, lai zinātu, ka varbūt ir viena persona, kas šobrīd pieprasa patvērumu un īstenībā nekādu tiesību šai personai nav. Piemēram, par Grieķiju runājot, man nav pārliecības par to, cik tad tur daudz ir īsti patvērumu meklētāju. Tāpēc arī mūs ļoti interesē, kādi tad ir šie īstie ziņojumi, par ko mēs runājam. Daudzos gadījumos ir tā, ka patvērumu meklētāji atrodas uh, uzturēšanās centrā ilgāku laiku un, un nekāda rezultātu nav. Viņi, viņi tiešām nezina, kas viņus gaida. Mēs šobrīd runājam par prioritātēm, un šai noteikti ir jābūt vienai no prioritātēm. Situācija Grieķijai, manuprāt, ir ļoti nopietna, tāpēc ir jāmeklē tāds risinājums, kas uh, nodrošinātu patiesu risinājumu, un šeit mēs runājam arī par ārējas darbības politiku. Mūsu mērķis, protams, situāciju ir izsināt. Mm, jautājums, protams, ir saistīts arī ar vēstniecību darbību. Un mums ir nepieciešams sādi bildes, mums ir nepieciešama papildu papildu informācija un skaidrs, ka mēs nevaram ļaut eh, tādu situāciju, ka cilvēki atrodas neziņā. Lūdzu, nākamais. Should... Labi, godā deputāti vēlos atgādināt, ka mums jau 9.45 sāksies publiskā uzklausīšana par mediju brīvību. Un līdz ar to tur ir paredzēts trīs arī sarunu diskusiju raundi, līdz to aicināt visus izteikties precīzi un īsti kodolīgi. Vikstrāms kundze. Jā, paldies arī šeit par uh, jūsu sniegto prezentāciju. Tā kā, protams, mēs atceramies uz Dublinas regulu, es šobrīd vēlos tad precizēt jautājumu par jūsu sagatavoto prezentāciju un arī par 31. pantu, par ko jūs arī runājāt savā prezentācijā. Mēs visi labi zinām, 31. pants ir par uh, saulēcīgo brīdināšanas mehānismu, ko nosaka Dublinas regula, tika izveidots, lai precīzi arī jau raksturotu migrācijas plūsmas un arī iespējamos trūkums nacionālajās patvērumu sistēmās pirms tas samils pa krīzi. Citiem vārdiem, tas ir mūsu veids, kā varam izvairīties no vēl milzīgas samilzušas problēmas, jeb otras Grieķijas, kurā šobrīd patvērumu Mm, pieprasījuma sistēma šobrīd ir sabrukusi mm, vismaz daļēji. Līdz ar to mēs runājam par šādu situācijas uzraudzīšanu un rekomendāciju strādāt dalībvalstīm. Sarunās un veidot šo pantu bija arī ļoti nopietnas tiešām fokus tieši uz pašām dalībvalstīm, kuras pakļauts vislielākam spiedienam. Parlaments toreiz arī norādīja, ka ļoti svarīgi, lai šis tomēr mehānisms ir vērsts uz visām dalībvalstīm, nevis uz tikai tām, kas pakļauts lielam spiedienam. Tātad nav runa tikai par dienvidu vidusjūras valstīm, bet arī mm, citām dalībvalstīm. Tā kā Dublinas sistēma balstās uz ideju, ka Eiropas patvērums sistēmai ir jānodrošina a, nepieciešamais atbalsts un tiesības visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka šī situācija ir jāuzrauga, jāuzrauga visās dalībvalstīs arī šeit jūs sagatavotajā EPAP ziņojumā pār 2013. gada plāniem, arī saskaņā ar ko šīs saulēcīgās brīdināšanas sistēmas ir paredzēts aktīvi izmantot. Mani jautājums, vai jums ir nepieciešami resursi, finanšu, cilvēktiesības, eh, cilvēku resursi, lai nodrošinātu visu šo lielo uzdevumu izpildi, apzinoties arī taupības pasākums, ar ko jūs saskaraties? Kas, varbūt jūs arī varētu papildus vēl nedaudz tad arī tad sniegt savu pieredzi par visu dalību valstu uzraudzību, ne tikai dienvidu valstu uzraudzību. Un varbūt jūs varētu arī komentēt, vai ir kāds cits jau problēmas, piemēram, vai dalību valsts vēlas ar jums sadarboties. Kas notiek ar pieprasītiem datiem, vai dalību valstos iesniedz, vai viņas ir gatavi sagatavot arī kaut kāds preventīvos plānus. Un varbūt ir vēl kāds cits problēmas, kas būtu jums jāzina um, ko es domāju, ka mums būtu jāsina. Paldies, Trianta Filīdis kungs tālāk. Paldies Vīsarakungam par šodienas uzstāšanos par runu. Un arī pirmkārt paldies par jūsu nopietno darbu, ko jūs veicat tieši patvērumu ziņām. Esmu bijis arī Maltā un arī esmu pārnājis šo situāciju ar patvērumu meklēšanas biroja direktoru tur uz vietas. Esmu ļoti apmierināts ar rezultātiem. Es redzu ļoti labus rezultātus. Un arī nesen es biju Grieķijā pagājušajā nedēļā. Jā, tur varētu situāciju vēl uzlabot. Tomēr var arī sajust arī no Grieķijas varas iestādēm, ka viņas ir saņēmušas milzīgu atbalstu arī no EASO, jeb VPAB, um, iznojot patvērumu politiku. Valsts iestādes, protams, arī sagaida, ka šeit būs vēl lielāka efektivitāte, ja tiks izveidots šis jau arī jaunais, varbūt posms, jaunā iestāde, kas ir izsludināta, bet vēl nav izveidota. Es pievienojos arī Bostula kungam jautājumos par relokāciju. Es tiešām vēlētos uzdot jautājumu komisijai. Vai jūs lūdzu plānojat nāklajā ar kādiem priekšlikumiem šajā sakarā? un arī par atsevišķiem distribūcijas jautājumiem. Es vēlētos no Vīzera kunga dzirdēt par jauno projektu, Jurīmā divi projektu. Kā tad jūs domājat to attīstīt? Tāpat man interesanti būtu dzirdēt jūs papildus informāciju par izcelsmes valstīm. Manuprāt, tas būtu ļoti nozīmīgs jautājums, kas ļauj tad arī atsevišķām iestādēm labāk pieņemt lēmumus patērumu pieprasījumu gadījumos. Es vēlētos redzēt šeit precīzāku praktisko pieeju. Paldies. Tālāk Braunskungs. Vairāk jautājumu. Es jau esmu uzdevusi iepriekš arī, bet nekad neesmu saņēmis aizstāpmienošu atbildi. Jautājums. Cik liela patvēruma pieprasītā daļa pirmkārt tiek izskatīti arī jau izcelsmes valstā. Un, un cik no šiem patvērumu pieprasītājiem vispār vienkārši ierodas meklējot mierīgāku dzīvi, bēgot no dažāda veidā badarbības un sarežģītām situācijām izcelsmes valstī. Otkārt, cik daudziem patvēruma pieprasītājiem tiek atteikts. Tālāk, vai kaut kāda veida pārbaudas par tiem personām, ka viņas tiešām arī atgriež izcelsmes valstī vai vismaz izbrauc no Eiropas Savienības. Mēs šo jautājumu uzdevam arī Frontex direktoram, un viņš norādīja pirms trim mēnešiem, ka gan legāli, gan nelegāli migranti, gan arī patvērumu pieprasītāji, kuriem tiek atteikts patvērums, netiek ar varu izvest no Eiropas Savienības, bet kur viņiem piedo uzteikts rīkojums atstāt Eiropas Savienību, nu, ko viņi ir izpildu vai neizpildu. Vakardienas komisijas pārstāvi norādīja, ka ir notikusi tāda pārēja no obligātās personu izraidīšanas uz tādu brīvprātīgo izbraukšanu. Lūk, mans jautājums. Vai jūs arī redzat kaut kādu noteiktu, arī absolūto griestu kvotu, jeb eh, iespējas arī uzņemt migrants eh, un patvēru meklētājs Eiropā? Nedomāju tikai par augstu kvalificētiem darbiniekiem. Un tad vēl man ir bažas par daudzajiem patvēruma meklētājiem, kas ierodas no valstīm, kurā šobrīd ir dažādi veidi konflikti, kurus tieši varbūt veidā arī sekmējušas vai uzkurinājušas rietumu dalībvalstis. Nu, man īpaši kauns teikt, bet lielā mērā arī apvienotā karaliste. Tātad es runāju par valstīm, kas tagad ir atgriežušās pie demokrātijas, tomēr ar vienu, kuru daudzie patvērumu meklētāji ir vēl šeit Eiropā. Ja, piemēram, es būtu tunisietis un būtu beidzis no diktatūras, tad tagad es ar lielu lepnumu atgrieztos savā valstī, kur tā ir demokrātija, bet aptuveni 24 tūkstoši um, tunisiešu iebilst šādai politikai un šādai pieejai. Lūdzu, vīzārkungs, tā jums, vīzārkungs jums atbildes laiks. Labi, atbildēšu sākot ar par tiem jautājumiem, kas ir tīri praktisks dabas. Pirmkārt, man jāsaka liels paldies atbalst, par atbalstu, ko sniedz šī tieši komiteja un jūs individuālie deputāti. Tieši mūsu birojam. Nesen arī vairāk no jums tieši bijat ieradušies Maltā, kas, manuprāt, bija arī tāds nozīmīgs signāls, ka jūs sniedzat arī atbalstu. Tas bija ļoti svarīgi šādai jaunai aģentūrai šāds atbalsts sajust. Sāksim tad vēl arī, protams, tad, um, par konkrētiem jautājumiem šeit gadskārtējā ziņojumā, kas arī mūsu šodienas apspriešu jautājums. Es nevis to precīzi neatbildēšu, jo saprotu, ka. Um, laiks ir ļoti ierobežots šorīt, bet tādēļ šis ir pirmais kāds kārtējais ziņojums. Mēs to apkopojam un te ir iekļauts viens ir arī par patvērumu stāvokli Eiropas Savienībā un otrs ir tieši par EASO veiktiem darbībām gada laikā. Nākošais, tad mēs šos divus ziņojumus, protams, nošķirsim. Mēs sagatavosim mūsu darbību ziņojumu, tādu pārskatu par mūsu darbībām, un arī atskaita par budžeta izlietojumu, un tā otrs ziņojums būs par patvērumu stāvokli Eiropas Savienībā. Tāds būs piedāvājums nākošgad. Līdz ar to mums būs iespēja precīzāk, um, detalizētāk iedzināties jautājumos un arī sniegt labu pārskatu par to, kas īsti notiek patvērumu jautājumā. Kā arī komisijas pārstāvis jau norādīja, mēs arī cieši sadarbosimies ar komisiju lai absolūti būtu pārliecība, ka netiek darba pārklāšanās. Piemēram, komisijas sagatavo ziņojumu par migrāciju kopumā. Un tāpēc mums ir jāskaņo mūsu piedāvājums, mūsu darba apjoms, lai tas tiktu ļoti labi iekļautos lielajā komisijas ziņojumā. Un tad vēl ir, protams, ir vēl ciešā koordinācija ar Eirostatu plānota un viņu gatavotie ziņojumi. Un tik daudz par pašu ziņojumu. Otkārt, nākošais gads tiks pieņemta un izskatīta šī patvēruma pakete. To vēl mēs sagaidām, ka ratificēs, ratificēs visi partneri, bet nu, šobrīd situācija mums liek domāt, ka tik nozīmīgā jautājumā, tāds jau plānots nākošais, tad, tad, kur ir arī veidots arī Eiropas patvēruma uh, šis pakets jau ietvers, tas viss tiks tiešām arī tad nākošo gadu laikā un nākošo turmāko gadu laikā arī īstenots, kas ļaus arī tad labāk skokoordinēt šeit patvēruma politiku. Tātad te runa arī par to, ka mēs runājam par pamattiesību aģentūras darbu, te cieši koordināciju, mēs runājam par kvalitātes uzlabošanu, par ciešāku koordināciju dalību valsts starpām, par budžetu un par prioritātēm. 2012. gada patvērumu paketa būs viena no svarīgākajiem jautājumiem, kas ļauj mums izņemt kādā veidā, noteikti arī nākošā gada, nākošo gadu prioritātes. Un tas, ko teica Bosutils. Un nu, kāpēc tātad mums iecerē mūsu iniciatīva bija arī tad arī šeit nodrošināt bilaterālo atbalstu sistēmu Maltai? Mēs to atspoguļojam arī faktu apkopošanas um, ziņojumā, to jums arī šeit prezentējām. Tas tika arī nodots arī konsultācijām pirms desmit dienām Tieslietu iekšlietu padomē Luksemburgā. Uh, Un padomjas secinājums bija tieši tāds, ka viņi uztic tālāko darbu veikt komisijai un turpināt šo darbu. Tātad EASO jeb EPAB turpinās strādāt, mēs jau pie šo tam aktīvi strādājam. Un mēs pilnīgi ievērosim regulu un veicināsim kopējo šo koordinācijas procesu. vienlaicīgi vēlos arī atbildēt Bustulkungam. Es ļoti labi apzinos, ka šis jautājums ļoti politiski pielādēts. Un jāsa regula tieši arī nosaka, ka tā koordinē, bet neuzņems investīvas. jau no arī novērtējuma izriet vairākas lietas. Tādēļ šeit faktu apkopošana ziņojumā Mēs arī uh, redzējām, ka reakcija no dalībvalstīm bija tāda, ka viņi, protams, akceptēja ASO lomu un to atzinīgi vērtē. Tad mēs sagaidām, ka komisija, balstoties arī uz politiskām diskusijām, nāks klajā ar jaunām institīvām un vienlaikus ASO turpinās arī, protams, arī skatīties, kāda varētu būt mūsu loma, jo šeit vēl nav, protams, vēl pēdējais vārds pateikts. Par Grieķiju. Bija vairāk komentāri. Pateikšu skaidri. Regula nosaka, kā EASA var sniegt atbalstu dalībvalstīm, ja tās to precīzi un skaidri to pieprasa. Grieķija tā ir pieprasījusi, un kopš tā brīža Mēs esam snieguši atbalstu Grieķijai visās darbībās. Mēs esam pilntiesīga organizācija, iestāde, un līdz to mēs arī varam atbalstīt Grieķiju, nodrošināt viņu atbalstu, izveidot šos trīs dienestus. Un otrs puses no Grieķijas puses ir nodrošināti gan darbinieki, gan arī nepieciešamais aprīkojums, bet tas vēl īstenībā līdz galam nav izdarīts, un tas vēl ir procesā. Bet, nu, jau es tagad varu pateikt, ka, protams, tas, ko Grieķija ir izveidojusi, tas viss atbilst ar Eiropas Savienības prasībām. Mēs esam arī snieguši atbalstu šeit pārvaldībā, mēs esam palīdzējuši darbinieku sagatavošanā, mēs esam nodrošinājuši viņiem nepieciešamās vadlīnijas, rokas grāmatas, īpašo sagatavošanu un uh, īpaši pievēršot uzmanību nepavadītiem, tātad uh, mazgadīgiem, kas ceļo bez pavadoņa un arī citām īpašajām nesagātām grupām. Un Grieķijas otrs jautājums ir tieši ne tikai jaunie patvērumi, bet jau šīs uzkrātā milzīgais patvērumu pieprasījums skaits, kas vēl nav izskatīts. Tas ir milzīgs šobrīd, un jauniem dienestiem būtu svarīgi, lai viņi var sākt strādāt efektīvi, nevis vēl kaut cīnīties visu laiku ar uzkrāto jau kravu. Tāpēc um, šo tuvāko dienu laikā tiks pieņemts lēmums par to, kādā veidā varam atrisināt šeit uzkrāto skaitu. Tas nozīmē nozīmīgi atbalstu Grieķijai un jauniem dienestiem aktīvā darbā. Saulēcīgā brīdināšana. Ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. 31. pāns. EASO un komisija šeit spēlē būtisku lomu lai novērotu precīzi šo situāciju. Un vēl daži komentāri no manas puses. Pilnībā piekrītu, ka te runa par visu dalībvalstu uzraudzību un novērošanu. Un tas ir būtisks jautājums, jo, ja vēlties būt gatavi konkrētai situācijai un aligrām brīdināšanas sistēma jau ir tāda sagatavošanās sistēma, tā nav nekāda soda sistēma, kā daži varbūt to redz, kaut kāda veida pārkāpums un muļķības, tas tā nav. Tas ir vienkārši ir sagatavošanās, ka jūs esat gatavi ārkārtas situācijai. Un tas ir, protams, skar visas dalībvalstis. Konkrēts piemērs. Gada sākumā saņēmām brīdinājumu signālu no Luksemburgas. Likās, vismaz es to negaidīju, bet arī Luksemburga saskārās nopietnām problēmām negaidīts problēmas. Tā ka tas nav vienmēr tikai vidusjūra un tā. Tas var skait jebkuru dalībvalsti. Nu, tas ir sarežģīti, nu īsti jaunē. Tas nav sarežģīti tādā ziņā, kā visi saprot, ka ir jāsadarbojas un tādā veidā var panākt šeit skaidru izpratni un pārskatu. Varbūt tas palīdzētu arī jūsu kaimiņiem, bet ļoti svarīgi arī palīdzat jūsu Eiropas saimnības eh, dalībvalstīm, jo tas, kas notiek vienā valstī, mums ir atvērts robežas, tas var tieši ietekmēt arī citas dalībvalstis. Tā ka te nav runa tikai par jūsu informācijas sniegšanu, bet par to, kādā veidā jūs nodrošināt šeit pilnu pārskatu. Bet, nu, protams, te varētu būt arī vēlākas diskusijas par to, kā to visu jautājumu tiešām varam atrisināt. Vai mēs esam gatavi īstenot savus uzdevumus? Nu, mēs pie tā strādājam. Mēs tam veltam gan cilvēku resursus, gan budžetu. Bet eh, šī uzraudzība ir ļoti apjomīgs darbs, lai tiešām efektīvi varētu teikt, ka mēs zinām, kas notiek dalībvalstīs. Un varētu plānot un paredzēt, nu jā, paredzēt īsti jau nekad nevar, bet kaut kādā veidā arī, arī veikt šādu analīzi, risku analīzi un signalizēt pamatotā veidā. Tad katrā ziņā jums nepieciešams, lai būtu absolūti sagatavoti darbinieki. Darbinieki pat ir svarīgāki nekā budžets. Tātad šāds apņemīgs eh, darbinieku kolektīvs, tas mums ir pats svarīgākais. Pie šī jautājuma vajadzēs vēl atgriezties droši vien vēlāk, kad atskatīsimies jau uz mūsu uzkrāto pieredzi. Nu, labi, tad mm, varbūt vēl tikai vienu jautājumu. par patvērumu proporcijām un vai kaut kāds tiešām augšā kvota ir griesti. Eiropas vērtības nosaka, ka šādu griestu nav cilvēkiem un cilvēcībai. Paldies! Visser, you your... Paldies, Viser kungs, par eh, to, ka centāties atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Un jūs to izdarījāt samērā ātriņa ņemot vērā, ka mums ir laika ierobežojumi. Kā jau es teicu, šis sanāksmes pašā sākumā, jo mums būtu jāsāk uzklausīšana par mēdīju brīvību. Paldies, ka ieradāties un labprāt tiksimies ar jums arī nākotnē. Visu to labāko! So, no further delay. Bez turpmākas kavēšanās ķersimies pie darba. Mums jāpas, jāpagūst izdarīt ļoti daudz ļoti īsā laikā. Mums ir apmēram 2 stundas un 15 minūtes, lai uh, uzklausītu runāt, ref, referents par mēdīju brīvības jautājumiem. Tātad, kā, kādēļ ir tiek organizēta šī uzklausīšana par mēdīju brīvību? Tās ir Libi komitejas, tā svarīga Libi komitejas darba daļa, un tas tā ir Eiropas uh, hārtas uh, sastāvdaļa. Uh, Renāta Weber ir referente, un viņa mēģinās eh, sniegt eh, situācijas un eh, jaunāko tendenču vērtējumu, kā arī mēs uzklausīsim iesaistītās puses, lai varētu pēc iespējas labāk sastādīt liba ziņojumu par šo tēmu. Lūdzu, ievērot klusumu telpā, jo mums šeit notiks uzklausīšana. Remain silent. Lūdzu, ievērot klusumu. Lūdzu, atstājiet šo telpu, ja vēlaties vienkārši papļāpāt. Tad šo uzklausīšanu organizē mūsu kolēģe Renāte Vēbere. Un te būs tādas trīs eh, prezentācijas, un pēc katras no tām būs diskusija. Mēs uh, uzklausīsim kolēģis, kur vēlēsies uzdot jautājumus katram no ekspertiem. Tā kā mums ir tikai 2 stundas un 15 minūtes, ne vairāk kā šis laika periods, tad mums, jo, jo pēc tam mums būs koordinātāru sanāksme. Tātad no pusvieniem uh, mums ir citas, uh, cita pienākuma, tādēļ mums jāpabeidz sanāksme līdz šim laikam. Sāksim ar pirmo speciālistu grupu un uh, mūsu kolēģi Renāta Vēbere teiks ievadvārdus, un pēc tam mums būs trīs uh, eksperti. Eleonora Gavrīlis kundze, paldies, ka ieradāties. Viņa ir pre, pres, uh, Kipras Republikas preses un informācijas uh, biroja direktori, Kipras prezidentūras pārstāvi, tad ir Antonijs Vīlāns, eh, Nelijas Krusas, eh, digitālās darba kārtības eh, ģenerāldirektorāta viceprezidenti, un tad mums ir arī video prezentācija. Sāksim ar ievadvārdiem, kurus teiks Vēberes kundze, kā referente. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, un <clears throat> paldies visiem, kā esat ieradušies uz šo uzklausīšanu, kuras mērķis ir uzklausīt ekspertus, un tas palīdzēs likumu veidotājiem rast vislabāko iespējamo risinājumu, pieņemot lēmumus eh, par eh, standartu uzstādījumiem mēdī brīvībai Eiropā. Es eh, nerunāšu pārāk ilgi, jo man, es runāšu arī mm, šī dokumenta tapšanas procesā vēl ļoti daudz. Tomēr es vēlos paskaidrot, kādēļ mums likās, ka šāds ziņojums ir nepieciešams. Un tieši 2012. gadā ir bijušas vairākas iniciatīvas un rekomendācijas gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Tas ir tādēļ, ka pēdējo gadu laikā mēs esam apjautuši, mm, kā problēmas ar mēdījiem, ja problēmas, ar kurām saskaras mēdīji, pastāv gandrīz vai visās dalībvalstīs, un tās ir ārkārtīgi līdzīgas. Eiropas parlaments dara visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu atrisināt šīs problēmas. Mums šķiet, ka Eiropas komisija nedara visu iespējamo šajā jomā, Vir, un tam ir virkni iemeslu. Mēs vēlējāmies izveidot ziņojumu, kas uh, eh, ietvērtu standārtu un rekomendāciju kopumu, <clears throat> un tas palīdzētu arī komisijai komisijai rīkoties daudz apņēmīgāk šajā jomā turpmāk. Mēs esam iekļāvuši skaidrs atsauces uz pamatiesībām, uz cilvēktiesību aizsardzību dažādos līgumos. Tāpat eh, mums ir Eiropas Savienības eh, pamatiesību hārta, un eh, tajos ir iekļauti visspēcīgākie panti, kas attiecas uz uh, mediju brīvības aizsardzību, kas vispār pastāv starptautiskā līmenī. Mums varbūt vajadzētu izstrādāt daudz saskaņotāku pieeju, kā rīkoties gadījumos, kad mums šķiet, ka mēdīji, mēdīji atsevišķās dalību valstīs eh, eh, tiek apspiesti. Ziņojums Eh, ziņojuma mērķis nav kaunināt, bet eh, tas ir par eh, standārtu izveidi mēdīju brīvībai. Tā mērķis ir izveidot noteikumus, noteikumu, noteikumus, ko, ko, kā valstīm vajadzētu rīkoties, un vēl jau svarīgāk, kā tām nevajadzētu rīkoties, lai nodrošinātu mēdīju brīvību. Pastāv pretrunīgi viedokļi, un tas, protams, attiec uz visu pasauli. Uh, attiecībā uz to, kā rīkoties šādās situācijās. Tādēļ mums likās, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzklausīt ekspertus, uzklausīt padomes pārstāvjus, komisijas pārstāvjus, tāpat arī mēdīju pārstāvjus. Tātad tāds ir šīs uzklausīšanas mērķis. Vēlreiz pateicos visiem par ierašanos. Un ķersimies pie pirmās prezentācijas. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs Weberis kundzei, un pirmā run, pre, pre, runātāja būs Gavrilidis kundze, Kipras Republikas presu un informācijas biroja direktori. Kipras prezidentūras vārdā Gavrilidis kundze, jums vārds. Paldies! Tā ir aksioma, ka mēdījai ir svarīga loma demokrātijas procesā, un e, mēdīju brīvība un izpausmes brīvība ir uh, Eh, lielāko da, da, lielākās daļas cilvēktiesību pastāvēšanas priekšnoteikums. Mīdi bieži vien tiek dēvēti par ceturto vāru, kas aizstāv pilsoņus un aizstāv pilsoņu tiesības pret patvaļīgām un patvaļību un kaitīgu rīcību, ko var īstenot eh, pārējās trīs valsts vāras. Protams, ka šai monētai ir divas puses, jo sabiedrībām ir eh, jāaizstāv jāaizstāvis arī no mēdīju eh, kaiti eh, neatbilstošas rīcības. Tas, ka mēdījiem ir iespēja veidot viedokļu plurālismu, bieži vien eh, tiek izmantots ļaunprātīgi. Mēdīju brīvība, tāpat kā citas pilsoniskās brīvības, eh, ir iekļautas ES eh, hartā, kas kopš Lisabonas līguma ir juridisks dokuments, kas ir pilnībā saistošs visās dalībvalstīs. Protams, tas nevienmēr nozīmē, ka eh, šīs hartas panti vienmēr tiek izpildīti. Tas nozīmē, ka eras dalībvalstīm un da, Eiropas Savienībai ir eh, spēcīgi instrumenti, lai nodrošinātu mēdīju brīvību. Tomēr realitāte ir tāda, ka mēs nedzīvojam Parīzē, pa, paradīzē. Eh, ļoti daudzās valstīs eh, notiek sacēšanās, piemēram, arāb, arābu, pā, arābu valstīs, un mums joprojām pastāv ļoti daudz problēmu šajā jomā arī Eiropas Savienībā. Uh, analizējot uh, ziņojumu, kur sastādīja žurnālisti be, bez robežām, atklāja, ka uh, finanšu krīze ir ietekmējusi situāciju šumā jomā. Grieķija un Itālija pašlaik atrodas 70. un 61. vietā, un Bulgārijai ir viszemākais rezultāts starp dalību valstīm. Lietuva un Latvija e, ir noslīdējuši līdz 30. un 50. vietai attiecīgi. Apvienotā karaliste arī ieņem samērā zemo 28. vietu un Francija e, 38. vietu. Šie rādītāji Šos rādītājus apstiprina citas NVO, piemēram, Freedom House. Eh, savā preses brīvības ziņojumā. Arī šā gada ziņojumā Somija un Norvēģija būs sarakstā augšgalā, un da, uh, Nīderlanda, Islanda, Austrija, Luksemburga, Zviedrija, Dānija, Čehija, Kipra un Vācija arī ir pirmo 16 vidū, kas, uh, kur ir arī tādas ne Eiropas valstis kā Kanāda, Jaunzēlanda un uh, Kapverde. Aina ir skaidra Eh, Mēdīju brīvība vēl nav, eh, nepastāv simtprocentīgi, un mums ir jā, eh, vajadzīgs, vajadzīgs saskaņotas pūles, lai to nodrošinātu daudzās dalībvalstīs. Šeit ir ļoti daudz jautājumu, pat attiecībā uz valstīm, kurās it kā nav pārkāpumu. Piemēram, Somijā un Norvēģijā prese saņem ekonomisku atbalstu no valsts mēs varētu uzstāt, ka uh, laikraksti, kas saņem uh, naudu no valdības, nevar būt objektīvi. Tomēr uh, tas ir arī leģitīmi, ka valsts atbalsta mēdījus, lai nodrošinātu mēdīju pluralitāti. Ir taču tajā visā sava loģika, vai ne? Noteikti rodas jautājums, kāda ir kritērija, lai panāktu nepieciešamo preses brīvības indeksu. Mums ir jāņem vērā dažādas kultūra atšķirības un uh, Ehm, tas, kā tiek noteikta preses brīvība. Tad dažādās pasaules daļās preses brīvība nozīmē, eh, nozīmē eh, dažādas lietas. Eh, bieži vien tā prese saņem preses subsīdijas un ir valstis, kurās tas tā nenotiek. Protams, ka Eh, ir prakse, kas apdraud preses brīvību, un šo iemeslu dēļ starptautiskie, salīd, eh, starptautiskie salīdzinošie pētījumi eh, nav tik viennozīmīgi, jo pastāv metodoloģiskas grūtības, lai savāktu šos datus. Jebkurš students, kas studējas loģiku, zina, ka salīdzinājumi ir nozīmīgi tikai tad, ja tie ir balstīti uz salīdzināmiem datiem. Un mēdīja brīvība ir tāds uh, strīdīgs jautājums. Pat Eiropas Savienībā pastāv kultūras un valodas barjeras un atšķirības, kā arī uh, tiek zaudēts ļoti daudz uh, svarīgas informācijas, ja mēs vēlamies aptvert ļoti daudzas valstis un uh, izveidot kopainu. Šī iemesla dēļ mēs izvērtējam metoloģiskos vērtējumus kurus piedāvā uh, dažādas nevalstiskās organizācijas, piemēram, Freedom House vai žurnālisti bez rodež, robežām. Un šie uh, pētījumi atšķiras. Es domāju, ka šīs, pār, eh, šīs atšķirības atspoguļo grūtības, kādas pastāv šajā jomā, un, diemžēl, uh, tas liek apšaubīt, apšaubīt datus. Es varbūt nerunāšu vēl sīkāk par to visu, pieteikt, pateikt, ka grūtības pastāv, un tādēļ būs vēl jau sarežģītāk izveidot kop, eh, kopīgus standārtus. Šīs grūtības vēl vairāk padziļina tās, kas ir dažādiem regulatīvajiem uh, aktiem. Piemēram, eh, reizēm tiek piedāvātas subsīdijas, un tas izkropļo situāciju. Tad mums ir arī jādiskutē, vai valsts iejaukšanās ir nepieciešama vai nē. Atsevišķās valstīs, eh, valsts, atsevišķās valstīs runa ir par eh, žurnālistu līdzdalības tiesībām un tiek uzskatīts, ka eh, tās veicina dažādību. Savukārt citur mēdīju īpašnieki var ietekmēt savā īpašumā esošo mēdīju politiskās Eh, politisko nostāju. Šīs atšķirības un, eh, eh, mēr, un izmē, izmērīšanas grūtības nav viennozīmīgas visās Eiropas Savienības valstīs. Ir ļoti grūti noteikt, kāda ir preses brīvība Tomēr eh, tas nenozīmē, ka šādus mērījumus nevajadzētu veikt tieši pretēji. Ņemot vērā, ka preses brīvība ir tik svarīgs demokrātijas rādītājs, ir ārkārtīgi svarīgi e, novērtēt preses brīvību kā demokrāt, demokrātijas e, līmeņa indikatoru konkrētajā valstī. Protams, ka ir jā, jāpielāgo situācija konkrētai kultūrai un ir pienācīgi jāizvērtē uh, mediju brīvības līmenis atbilstoši valsts demokrātijas līmenim. Cerēsim, ka uh, likumdevējiem izdosies uh, pārvarēt šīs tehniskās grūtības. Plašākā kontekstā nevar nepiekrist, ka tā ir priekšrocība, ka ES hārtā salīdzinājumā ar citiem cilvēktiesību līgumiem uh, ir uzstāts, ka uh, jāievēro mēdīju brīvība un plurālisms. Lisabonas līgums ir stājies spēkā un tādēļ plurālisma, plur, plurālismam un mēdīju brīvībai ir vēl lielāka nozīme attiecīgajos uh, pantos. Un tās, uh, tas, protams, sasaucas ar Eiropas Savienības principiem Tās viss ir pozitīvas tendences un palīdzēs konsolidēt mēdīju brīvību Eiropas Savienībā. Tas, protams, nenozīmē, ka nepastāv problēmas vai ka nebūs problēma nākotnē, tomēr, eh, jā, tas joprojām ir process, es ir mūsu kopējās mājas, un bieži vien eh, mēs rīkojamies ļoti lēni tieši plurālismu dēļ. Mums šīs sistēmas sarežģītība var radīt aizkavēšanos, lai, jo tā ir īsta demokrātija. Un mēs mēģinam aizstāvēt savas demokrātijas vērtības, jo uz tām balstās Eiropas. Šīs grūtības ir pozitīvas, jo tās ir balstītas uz labiem principiem. Mediju brīvība uh, ir tas, uh, pēc kā mēs tiecamies dalību valstīs. Un uh, ir vairākas jomas, kur mēs uh, vēlētos, lai dalību valstis komisija un Eiropas parlaments uh, paustu savus viedokļus. Un mums ir jā, jāturpina tiekties uz kopējo mērķi, un nevienmēr mūsu mērķi sakrīt, un pastāv interpretācijas e, grūtības, kā, cik lielā mērā ES vajadzētu iejaukties dalību valstu mēdīju brīvības jautājumā, un vai vispār iespējams izveidot juridisku pamatu ša, šādai, šādās iejaukšanās gadījumā, vai to vispār e, politiski ir iespējams panākt. Šī diskusija ir jau ļoti e, ilga, Un diskusijā, diskusijas notiek tikai, kamēr tiek panākts, eh, panākt, panākts konsens. Mums ir eh, jācenšas eh, tiekties uz kompromisu, mums ir iz, izvirzījuši pozitīvi mērķi, mērķi. turpināsim darboties šajā jomā, pat ja reizēm liekas, ka progress ļoti lēns. Manuprāt, man vajadzētu beigt savu prezentāciju. Otrais. Tagad lūdzu nākamais. Tas ir darbinieks Nelijas Krūsas dienestā. Lūdzu, paldies priekšsādētāji. Esmu ļoti gandarīts, ka varu būt šeit. Antonija Belansaka. Tiešām atvainojiet, ka Nelija Krūsa pati nevarēja būt šeit. Viņa jau labprāt piedalītos šī rīta diskusijā. Jo jautājums par mēdīju brīvību viņai ir ārkārtīgi svarīgi. Jo viņa tiešām jau pēdējo divu gadu laikā ir investējusi daudz politiskā kapitāla, lai varētu panākt mēdīju brīvību, un iemesls, kāpēc viņi nevar būt klāt, ir tas, ka viņai bija jādodas uz Baku, viņa ir uh, starpvaldību fóruma pārstāve, viņa dosies do, do, devusies no Eiropas Savienības, un tieši tiek tiks runāts arī par mēdīju brīvību, ne jau tikai ar Azerbaidžānas premjerministru, ar prezidentu, bet arī ar aktīvistiem, kuriem ir nepieciešams strādāt valstī, kurā ir diezgan liels problēmas ar mēdīju brīvību. Daudzos gadījumos pat notiek fiziski uzbrukumi, un tas ir ļoti nopietni, un Nelī Krūs attiecīgi varēs paust mūsu viedokli un teikt, ka šāda rīcība nekādā gadījumā nav pieņemama, un ka, protams, jā, ir notikusi kāda uzbrukuma, tad ir nepieciešama situācija izmeklēt un vainīgos sodīt. Tāpat viņa uzstājas par to, lai būtu caurskatāmi pasākumi, kas tiešām nodrošina mēdī brīvību. Te pašā laikā Eiropas Savienība ir jāskatās savā teritorijā. Un šeit atskaitas punkts, ņemot vērā ziņojumu, mm, ko uh, citē Gabrielīnijas kundze. Lielāka daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju šobrīd var baudīt diezgan lielu uh, līmeni attiecībā uz uh, mēdīju brīvību un plurālismu. Taču tas nenozīmē, ka mums nav izaicinājumi. Izaicinājumi ir visu laiku, un atvērtās sabiedrības, atvērtās vides nodrošināšanai ir nepieciešami pastāvīgi pūliņi, jo projām ir dažāda veida ierobežojumi, ir arī dažāda veida valsts iejaukšanās, vai arī mēdīju sektora pašregulācijas pasākumi nav pietiekami efektīvi. Un mēs, komisija, turpinām strādāt pie šiem jautājumiem, izmantojot tos instrumentus, kas mums ir pieejami. Un cenšamies, protams, sekot informācijai dažādās dalību valstīs. Mēs bijām nobežījušies par situāciju attiecībā uz masu mēdī ierobežojumiem Ungārijā un bija arī uh, tikšanās, piemēram, arī februārī, kad, kad Krūsas eh, kundze arī uzstājās par, uh, lai paustu mūsu viedokli. Arī Bulgārijā notika uh, tikšanās un ir nosūtīta, nosūtīta vēstule arī premjerministram attiecībā uz ārskatāmības uh, paustajām bažām. Un noteikti jūs esat informēti par to, ka arī parlaments konstatēja, ka ir diezgan nopietnas bažas ir tīpaši tādās valstīs kā Itālija, Romānija, Čehija un Igaunija. Tāpēc varam teikt, ka jā, tik tiešām ir pietiekami daudz konkrētu gadījumu un lietu, kas var apdraudēt mediju brīvību un plurālismu, un tas nenotiek tikai pāris valstīs. Katru gadu komisāre saka, ka atkal un atkal jādodas pie parlamenta, pret, la, viņa labprāt dodas uz parlamentu, bet, diemžēl, Katru gadu viņai ir jāpasaka un jākonstatē, ka atkal mums ir kāds nopietns gadījums, pie kā ir jāstrādā. Un tad, protams, ir nepieciešams darīt visu, izdarīt politisko spiedienu uz dalību valstīm tā, lai netiktu pārkāptas kopīg, kopīgās vērtības. Un ir jāmeklē konkrētāds principiālāks veids, kā var doties uz priekšu. Un tas arī ietekmē Renātas Vēberes uh, ziņojumu, par ko mēs šobrīd arī diskutējam. Vai Eiropas Savienībai ir pietiekama kompetence, lai uh, aizsargātu mēdīju brīvību dalību valstīs? Un šis ir jautājums, kas tika uzdots arī publiski, Nelī Krūs to ir izdarījusi. Tas ir tādēļ, ka komisija Komisija ir tā institūcija, no kuras gaida ka tā ieauksies, ja atsevišķās dalību valstīs a, uh, būs konkrētas problēmas, bet te pašā laikā pastāv diezgan liela plaisa starp to, ko gaida no komisijas un ko tā drīkst tiesiski darīt. Un, lai gan mēs, protams, esam ļoti gandarīti par to, ka parlaments iesaistās šajā diskusijā, mēs ļoti rūpīgi uh, uh sekojam šai diskusijai, bet te pašā laikā saprotam, ka, ja mēs kaut ko daram, uh, tad mums ir nepieciešams attiecīgais tiesiskais pamats un, protams, arī attiecīgais pilnvarojums, jo komisija drīkst rīkoties tikai sava pilnvarojuma ietveros. Un vajadzības gadījumā mēs varam attiecīgi, ņemot vērā iespēju, kā Eiropas Savienība reaģē uz problēmām, tad mēs varam izveid, izmantot vienu vai otru uh, tiesisko instrumentu. Tad mums skaidri jāsaprot, ko mēs sagaidām no komisijas un ko komisija reāli var darīt. Bet tiešām komentēt Renātas Vēberes ziņojumu komisija pieprasīja, lai varētu izveidot komis, eh, centru, kas, ir, eh, kas veicina mēdīju brīvību un mēdīju plurālismu. Un šobrīd šis eh, centrs tiek veidots, Protams, ņemot vērā, mm, ņemot vērā aspektus, kas ir saistīti ar arī ar Vīķis Freibergas vadītu augstā līmeņā darba grupu, un janvāri ir paredzēts ziņojums par šīs darba grupas darbu. Paralēli mums ir jābūt uzmanīgiem attiecībā uz šī sektora ekonomiskajiem aspektiem jo situācija ekonomikā ļoti nopietni mainās. Tādēļ, ka internetā ir ar vien lielākā mērā pieejams mēdīju saturs un arī tradicionālie mēdīju veidi tiek pārveidoti, tiek digitalizēts saturs. Tāpēc arī viceprezidente Krūsa nolēma, ka ir nepieciešams dibināt uh, mēdīju nākotnes fórumu, Un uh, septembrī tapa arī ziņojums ar astoņiem ieteikumiem attiecībā uz nākotni. Tiek runāts par tik uh, konkrētām lietām, piemēram, ka ir nepieciešams nodrošināt plurālismu, un te pašā laikā tiek runāts arī par to, ka ir nepieciešams izveidot sistēmu, kurā varēs darboties uh, visas šīs vērtības. Bet, protams, mums ir nepieciešams turpināt diskutēt par pamatlietām. Kā es jau esmu teicis, ir jārunā par tādu principiālu pieeju. Pirmkārt, vai ir nepieciešams darīt vairāk, lai Eiropas Savienībā nodrošinātu mēdīju plurālismu vēl lielākā mērā? Ja mēs to darām, tad kurš tieši to dara, kādas ir prasības un kā mēs varam izvairīties no neparedzamām prasībām no Eiropas Savienības, eh, no neparedzamām darbībām. Uh, no Eiropas Savienības puses varbūt pat būs papildu problēmas no tā, ka Eiropas Savienība iejauksies. Un šeit mēs sadarbojamies ar Eiropas parlamentu un diskutējam. Un noteikti ar lielu interesi gaidīsim arī visus komentārus, kas būs izteikti saistībā ar šo ziņojumu un arī pašu ziņojumu. Labi, tagad Mums ir paredzēta video prezentācija. Bet tagad uzstāsies Nikola Franka, kas pārstāv Eiropas uh, pārēžu, Eiropas uh, sabiedrību, tev, mēdī sabiedrību pārstāvi. Pastāstīšu, kas es esmu. Esmu Eiropas. Media organizations. Eiropas raidorganizāciju sabiedrību, un mums ir 74 dalībnieki uh, 26 valstīs. Un tad, tad mums ir pārstāv visās valstīs, Eiropas Savienības valstīs. Vispirms būs no manas puses vispārīgāks komentārs. Pastāstīšu par to, ka šeit ir cieša saikne ar mēdī plurālismu. Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams nodrošināt Uh, neatkarību. Mēdīju plurālisms nozīmē to, ka mūsu iedzīvotājiem ir iespēja iegūt piekļuvi dažādu veidu mm, mēdī informācijas avotiem. Un gan brīvība, gan plurālisms ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu demokrātisko sabiedrību. Gan sociālie tīkli, gan arī tradicionālie masu mēdī veidi veido uh, Uh, pluralistisku mēdīju vidi, un ir ļoti svarīgi, lai šie mēdīji būtu neatkarīgi, vai nu tas tiek panākts ar to, uh, ka valsts uh, neiejaucas darbībā un nekādā gadījumā, protams, neapdraud arī žurnālistu brīvību, un lai Eiropas Savienībā tiešām plurālisms tiktu nodrošināts. Katrā dalība valstī mēdīs sektoriem ir savi izaicinājumi un savas iespējas. Kā šeit ir ar uh, valsts raidorganizācijām? Valsts raidorganizācijas Eiropas Savienības dalību valstīs nodrošina lomu, kas ir iekļauts Eiropas Savienības līguma protokolā attiecībā uz valsts raidorganizācijām tā saucamajā Amsterdams protokolā. Un tur ir pateikts, ka valstu masu mēdī ir tieši saistīti ar demokrātiskajām sociālām un kultūras vajadzībām katrā valstī un ir nepieciešams nodrošināt mēdī plurālismu. Mēdī plurālisms un brīvība ir valsts raidorganizācija centrālais uzdevums. Arī Eiropas Savienība Eiropas Savienībai ir uh, savi raidījumi. Un ir tapus arī deklarācija par pamatvērtībām. Šajā deklarācijā ir teikts, ka mūsu mērķis ir nodrošināt vārda brīvību tā, lai tiktu pausti dažādi viedokļi. Ir ļoti svarīgi izveidot uh, tādu vidi, kurā visi pilsoņi var paust savu viedokli. Taču, ja valsts raidorganizācijām organizācijām ir jāveic savs darbs, tad skaidrs, ka ir nepieciešama arī attiecīga vide. Ir ļoti svarīgi, lai valdības nodrošinātu valsts mēdī brīvību, lai būtu arī pārskatāma situācija un, lai, protams, būtu nodrošināts pienācīgs budžets, lai valsts raidorganizācijas būtu neatkarīgas ir ļoti svarīgi, lai arī tagad ekonomiskās krīzes situācijā būtu nodrošināts attiecīgais budžets, taču ir dažas val valdības, kas izmanto šo situāciju un uh, izdara spiedienu uz uh, valsts mēdījiem tā, lai kontrolētu arī saturu. Eiropas Savienībā nekas tam līdzīgs nedrīkst notiekt. Rezolūcija, kas ir tapusi 2010. gada novembrī, un šīs rezolūcijas noteik noteikums uh, valsts mēdī esošajā situācijā, un tur ir runāts, ka ir nepieciešams pienācīgs budžets, ir nepieciešams jaunas platformas un uh, jaunas tehnoloģijas, kā arī uh, prognozējams, prognozējams uh, regulatīvais ietvars tā, lai nodrošinātu augsta līmeņa standarts attiecībā uz ziņu saturu un kultūras programmas saturu. Ir nepieciešams nodrošināt arī valsts sfēras pārstāvību eh, ir dažāda veida veidi, kā tas, kā tas tiek iegūts, jo mēs saprotam, ka mūsdienās cilvēki iegūst informāciju dažādos veidos, piemēram, Twitterī un blogos un uh, citos veidos, bet nevaram, protams, paļauties, ka cilvēki iegūs informāciju tikai šādā veidā. Tas nozīmē, ka ir jānodrošina arī pienācīgs ietvars. Ir ļoti svarīgi, lai būtu iespēja iedzīvotājiem iesaistīties, arī komentēt. Šobrīd dažādi blogi un dažādi cita veida sociālie mm, viedokļu paušanas veidi tiek izmantoti paralēli, bet, protams, tie nedrīkst kļūt par, pa, par pamatu, pamatveidu, kā notiek mēdī komunikācija. Loma, ko valsts mēdī spēlē demokrātiskai sabiedrībai šai lomai ir jābūt atspoguļotā normatīvais aktos. Ir ļoti svarīgi, lai tur būtu skaidri pateikts, ka ir nepieciešams nodrošināt augstā līmeņa uh, sociālas un kultūras programmas, lai nodrošinātu lielu dažādību attiecībā uz saturu, tā lai e, darbā būtu atspoguļota atbildība Uh, sabiedrības priekšā un tā, lai sabiedrības grupas tiktu pārstāvēts. Eiropas Savienības līmenī eksistē saprašanās memorands, ko parakstīja Eiropas Savienība un Eiropas raidorganizācija Savienība attiecībā uz lomu, uz lomu, ko spēlē valsts mēdīja jaunajās dalību valstīs un uh, attiecībā uz jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, valsts darbu masu mēdīju sektoros. Amsterdamas protokolā visi šie aspekti ir iekļauti kā arī Eiropas padomes deklarācijā. Šie standarti ir atspoguļoti. Un šeit tiek runāts par konkrētiem standartiem, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu neatkarīgu pārvaldību un citus momentus. Eiropas uh, raidorganizācija apvienībā sadarbojas ar visām savām dalībniecēm tā, lai nodrošinātu dažādu veidu atbalstu, un tas, tas prasa dažreiz pat arī finansiālu un tehnisku atbalstu. Mērķis ir panākt to, lai, mās, lai mēdīju brīvība un plurālisms būtu arvien lielākā mērā nodrošināta. Šobrīd uh, ir arvien lielāka koncentrācija un konverģence kļūst daudz izteiktāka un dažos gadījumos pat, uh, pat bet uh, mēdī koncentrācija tiek samazināta. Taču tas parasti notiek gadījumos, kad uh, uh mēdīju uzņēmumi tiek pārņemti no citu uzņēmumu puses, un daudzos gadījumos tas mazina mēdīju plurālismu. Ir ļoti svarīgi, lai informācija, kas ir pieejama, būtu pēc iespējas dažādāka, lai tiešām varētu nodrošināt patiesu plurālismu. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams, lai uh, plurālisms un brīvība tiktu ņemta vērā kā pamatvērtība tad, kad tiek radīti jauni normatīvi akti, piemēram, runājot par digitālo un masu mēdīju vidi, ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi saturam, digitālais platformām, piemēram, mm, tehnoloģiskā mm, neutralitāte ir viens no pamatprincipiem. Nobeigumā vēlos teikt, ka vas, valsts masu mēdī ir ārkārtīgi svarīgi, jo tie palīdz nodrošināt vārda brīvību un pluralistisku viedokļu paušanu. Un tas ir veids, kā var izveidot uh, vidi, kurā visi iedzīvotāji var iegūt precīzi informāciju un attiecīgi izveidot savu viedokli. Tai pašā laikā ir nepieciešams, lai neatkarīgas organizācijas pārbaudītu valsts mēdī darbību, lai nodrošinātu uh, redakcionālo neatkarību. Un tas, iekļau, tas iekļaujas arī saprašanās memorandā, un šī memoranda ievērošana noteikti ir pareizs solis uz priekšu. Ir nepieciešams arī nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz uh, mēdīju uh, īpašumtiesībām, un katru reizi, kad top jauns normatīvais akts, ir nepieciešams iekļaut mēdīju brīvības principus. Un tagad, lūdzu, diskusijas. Un tā kā mums nav daudz laika, tad vispirms lūdzu katrs no deputātiem, kas gribētu kaut ko pateikt, tad uh, divas minūtes, un pēc tam attiecīgi mūsu eksperti varēs atbildēt. Un mums ir paredzēti trīs raundi. Un tagad lūdzu Antīča Pičkundze. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you, honorable guest. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, cienījamie klātesošie cienījamie viesi par jūsu prezentācijām. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka sabiedrības atbildība attiecībā uz māsu mēdījiem, sabiedrības uzticība iet mazamā daudzos gadījumos, ka tas ir tādēļ, ka ir zināmas problēmas, vai arī tādēļ, ka svarīgi jautājumi netiek pienācīgi atspoguļoti. Un bieži vien svarīgākais kļūst, par svarīgāko ir kļuvusi peļņa, nevis sabiedrības interešu ievērošana. Mm, tiek runāts par tādām sensacionālām lietām, kā piemēram lielas avārijas vai slepkavības, un tas tiek atspoguļots daudz plašāk nekā kāda svarīga kultūras pasākuma, cita pasākuma. that affect our lives. Uh, ir ļoti svarīgi atspoguļot tādas, uh, tādus notikumus, uh, kas tiešām ietekmē mūsu dzīvi. Piemēram, arvien mazāk tiek atspoguļota situācija, kas ir saistīta ar valdības darbību, bet, piemēram, arvien vairāk tiek runāts par populārām personām, sabiedrībā populārām personām. Bet kā, kā, ko tas maina? Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi sanāk tā, ka valdības, kas, kas valdības, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīve, varbūt tie ir jauni nodokļi vai arī jauni likumi, uh, sanāk, ka valdībām netiek, valdības darbi, darbam netiek uh, pievērsta pienācīga uzmanība. Es uzskatu, ka mēdīju brīvība nemaz neeksistē pašiem žurnālistiem. Viņiem mērķis, viņiem mērķis būtu rakstīt, uh, sniegt informāciju par patiesību un neko citu. Morāles kungs. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsādātām. Manuprāt, šī ir lieliski iespēja tāt uzdot pāris jautājumus. Tas, ko ir sagatavojis Rēnāts savā ziņāmā, manuprāt, tas ļoti svarīgi saprast par standartiem. Ja mēs skatāmies tiešām, pirmkārt, ir tās komisijas priekšlikums un nodrošināt arī nepieciešamos instruments, lai cīnītos par pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu īpaši Ungārijā. Bet arī, ja mēs skatāmies papildus citu uzdevumu, kas izriet no šī ziņojuma, tas arī, ko jau citi kolēģi šeit izteicās, kā varam pārvarēt šo pāraumu starp gaidām cerībām un realitāti. Nu, tas ir lietas, kuras, protams, mēs vēl risināsim un šāda veida ziņojumi vienmēr aktualizē. Jautājums par pamat tiesībām vienmēr ir pats būtiskākais. Kā mēs skatāmies arī saistībā šeit ar mēdīju brīvību un mēdīju plurālismu. Te no vienas puses, kur ir piedāvāts tad aizstāvēt pamat tiesības, kā mēs to šajā komitejā galvenokārt redzam, un otrs puses ir jautājums par arī mediju konkurenci un komisijas instrumenti, kāds ir tās rīcībā, kādā veidā tos izmantot. Nu, lūk, šajā ziņomā mēs redzam, ka te noteikti tiešām būtiski standarti. Tomēr arī šeit ko mēs varam sagaidīt? Tas ar vienu būs lielāks cerības liktas dalībvalstīm. Piemēram, manā dalībvalstī mēs redzam, ka ir bijuši trūkumi, milzīgi trūkumi tieši, kas notiek noteikums darbībai, eh, novērtējumam, un līdz ar to iedzīvotāji piedzīvo, ka viņa privātā dzīve tiek pārkāpta, un tāpēc pieprasa risinām. Kāds tas varētu būt risinājums? Risinājums būtu noteikts tiešām pamattiesībās, un tas arī izskan skaidri kā aicinājums dalībvalstīs. Un eh, jāatzīst, ka vairāk, protams, pilsoņi skatās tieši uz Eiropas Savienību un gaida kādu risinājumu no Eiropas Savienības. Tad jautājums, ko var Eiropas Savienība darīt? Šis nav laiks vairs, protams, uzdod, uzstāties runā, bet jautājums. Mans jautājums. Renātei un arī komisijai. Tātad jūs sagatavot ziņojumu, bet jau skatāmies tālāk tiesisko pamatu un konkurences tiesībām. Kādu tiesisko ietvaru mēs tad varam izmantot konkurences tiesībām, lai runātu par mediju koncentrāciju un konsultācijām? Ko tad nozīmē arī šāda mediju monopola situācija? Kāds reāli ietekmē mediju brīvību? piemēram, ko pierāda Livsona uh, eh, izmeklēšana. Un arī citās dalībvalstīs līdzīgas izmeklēšanas par mēdīju koncentrāciju vienās rokās. Kāds ir seks? Mēs saprotam, ka jānosaka standarti. Nu labi, es neuzdošu papildus jautājumus. Ir nedaudz citi jautājumi, kurus varētu izdo, uzdot. Taču šajā ziņā mums ir ļoti svarīgi, lai mēs pamanītu arī šo monitoringu mehānismu, uh, sūdzību mehānismu. Un tas būtu interesanti dzirdēt no Renāts arī par citiem ziņojuma elementiem, kas, manuprāt, ir nozīmīgi instrumenti, tieši praktiski instrumenti. Paldies! Paldies, tālāk, Bronskungs! Paldies! Šogad Francija paziņoja, ka tieši Armēnijas iznotājs, eh, Turcijas iznotājs Armēņu noslapkošanas bija genocīds. Turcija savukārt eh, ir tiesi noteikuši, ka tas bija genocīds, bet Turcija, protams, to nekad neatzīst. Tad Francija to pateica, Turcija to noliec. Un te ir bijuši, protams, liels debats starp arī vēsturniekiem un tam līdzīgi. Lūk, un es esmu pārliecināts, ka šāda likuma vispār neatbilst nec mediju brīvībai, nec arī domas brīvībai. Tāpēc jānosaka arī precīzi ierobežumi pret personām, kas kaurina naidu un kas tādā veidā arī mēģina attaisnot šāda veida arī dažāda veidā noziedzības kapienām jau nelaic Habsbombs, kurš attaisno, mēģina attaisnot Staļina zvērības. Un līdz ar to es iepriekš vēlos atsaukties arī šeit uz internetu pārvaldību, atvērto internetu. Cik daudzas valstis, piemēram, arī sauc pie krimināla atbildības arī internetu dažādu veidu provaidars un kas nodrošina dažādu veidu viedokļus internetā. Un, uh, un arī dažādi akadēmiskos iedaus, kas tiek uzskatīti par herētiķiem. Mēs nevaram pateikt, ka vienkārši kaut kāda veidā kontrolējam tiesības, ja vispār šādas tiesības nav noteiktas. Un šāda tiesība neeksistence līdz ar mums ir sarbažo rokas. Tas nozīmē, ka domas brīvība nozīmē arī zināms ierobežojums, arī ne tikai iedokļiem, bet to paušanai, bet arī to iepazīšanas iespējai. Pirmkārt, viedokļu brīvība nozīmē brīvi piekļūt um, dažādiem viedokļiem. Piemēram, Vācijā šī gada uh, sākumā bija arī jautājums par partijas aizliegumu. Nu, tas jautājums varbūt neskar visus, bet paskatīsimies, varbūt varētu aizliegt visas partijas. Un viņu noteikumi, kā mēs varam, visas partijas, kā partijas iestājās par šādām partijām. Protams, tas nozīmē, ka tu atbalsti kā viss, izņemot to partiju, kurā valsts tad varēs, vēlēs slēgt, aizliegt. Kad esam jāizvar, jāizvarās no situācijas, ka taisnību vairs neviens patiesību neviens neaizsargā. Gansas kundze. Mēs saskaramies ar visdažādākajām, protams, situācijām. Esmu arī viena no ēnu referentiem. Vienlaikus, es domāju, ka nav nekāds arī attaisnojums, un lai mēs tādu pateiktu, ka Eiropa būtu labākā situācijā nekā cits pasaules daļas. Ja mēs vēlamies saglabāt, protams, arī savu, protams, uzticamību un sniegt arī kaut kādas konsultācijas citām valstīm, tad tādā ziņā mums arī jābilst uzstādījumam. Ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā arī Eiropas iestāžu kompetences, tas arī ļoti svarīgi, Mēs nedrīkstam pārkāpt noteiktos kompetenci ierobežojumus. Es domāju, ka tāda Lisabonas līgums tiešām mums pavērs jaunas iespējas, ne tikai līdšanējie noteikumi. Vienlaikus mēs nedrīkstam arī pārstrādāt, pārcensties un izstrādāt ļoti striktus noteikumus. Ļoti svarīgi saprast, ka šī uzticamība iepratim Eiropas Savienībai un cerības ir vēl svarīgāks kā jebkas cits. Tādēļ. Mums, protams, ir bijuši ļoti interesants arī sarunas, un arī mēs par to visu runājam. Un to, ko saka arī komisāra Nelī Krūza. Tad mums jābūt drosmīgiem. Un šeit ziņojumā ir jāizstrādā šāds arī augstas rekomendācijas augstā līmeņa grupai, bet mums ir, ir jāskatās, kas notiek tikai nevis aktuāli, bet pamatīgi, pašos pamatos. Tad mums nepietiek ar to, ka Eiropas padomi turpina savu darbu. Ļoti svarīgs ir darbs, bet Eiropas senības dalībvalstīm ir saistoši, protams, tieši Eiropas iestāžu izstrādātās normas. Un tādā ziņā mums ir īpaša atbildība. Visām Eiropas iestādēm. Paldies! Lunačēk kundze. Es atvainos, ka es kavējos, bet man bija jāpiedalās arī citā komitejas sēdē. Bet tas, ko es dzirdu no citiem, es gribu atsaukties uz konkrētu jautājumu ko arī tā aktualizēja Grances kundze. Jautājums par to, kā tad Eiropas Savienība attiec pret mediju brīvību dalībvalstīs. Tas ir ļoti svarīgi, pirmkārt, sakārtot šo jautājumu mūsu mm, iekšenē un pirms mēs mācām pasauli. Piemēram, es visu laiku strādāju ar Rietu un Balkānu valstīm. Mēs visu laiku mācām, kad ir jānodrošina, kad eh, žurnālistiem jāspēj arī kritiski rēģēt uz dažādiem jautājumiem. Bet tad, piemēram, mums vienmēr jautā pretī, kā tad Eiropas Savienībā pašā, ka ne visās dalībvalstī tas ir nodrošināts. Lielā mērā es atbalstu tos, kas pieprasa, lai mēs runātu nevis tikai par šādu uzraudzību monitoringu, bet to, ka mēs Eiropas Savienības līmenī noteikti šāds vidēji tomēr augsts standārds mediju brīvībai. Tādēļ es no jums vēlētos dzirdēt jūsu domas viedokli, kādā veidā mēs to varētu panākt. Tas arī, protams, daļai parādās šeit Weberskundz ziņojumā, bet tātad ir jāveido saistoši standarti. Un, ja ir pārkāpums, tad ir jābūt arī sankcijām. Tas izklausās ļoti strikti, bet tā tam jābūt. Es domāju, ka mēs tieši parlamentā varētu piedāvāt šeit visspēcīgākos risinājumus. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, ka mēs esam uzticīgi savām vērtībām un arī vērtības, ko pārstāv mūsu pilsoņi. Marīnes kungs tālāk. Paldies, priekšstādātāji! Ik reiz, kad runājam par mediju brīvību, mēs te uzreiz runājam par valdību iejaukšanos, valsts iejaukšanos. Bet tagad jāatzīst Eiropas Savienībā. Mums cita problēma. Tie privātie mēdī, privātā presa. kuru tad, um, protams, savās rokās tur kādi īpašnieki un pēc tās politiskās pārliecības. Un man saka, kā jūs to uzskatāt, ko varam darīt šajā ziņā? Nu, Eiropā, protams, Eiropas Savienībai nav nekādas kompetences preses jautājumos. Tādēļ sagatavotais ziņojums runā tikai par iespējamo Eiropas Savienības iejaukšanos, nosakot likumdošanu šajā jomā. Es vēlētu zināt, precīzi, ko jūs ar to domājat? Ar šo iespējamo ir apsainības likumdošana šajā ziņā. Un visbeidzot. Tiesa, mediem jābūt brīviem, te vienlaikus arī žurnālistiem ir jāievēro kāds rīcības ēnētības kodeks. Viņam jābūt brīviem no īpašnieku, īpašnieku spiediena vai valdības spiediena, bet es vēlētos dzirdēt arī jūsu komentārus par to, vai jūs varētu to kaut kādā veidā lūdzu komentēt. Paldies, tālāk Makintāk. Paldies, priekšsādātā. Es vēlētos arī pateikties visiem šodienas diskusiju dalībniekiem bijis interesanti dzirdēt viņu viedokļus. Īpaši, ko teica arī Vīlenkungs. Un es īpaši sausījos, ka viņš teica neparedzamas sekas, unforeseen consequences. Pārāk bieži mēs um, šeit jau arī likumdošanas procesā mēģinam atrunāt iespējamās neparedzētās sekas. Un šā gadījumā arī tad tas man ļoti interesē. Pirmkārt, mums ir tieši jāskatās, kur ir spēkā jau līdzinējais likumdošanas ietvers un kā to varētu uzlabot. Tātad mums ir spēkā arī dažādi nolīgumi, ietvari. Un ir jāskatās, protams, tas, lai ko esam ieviesuši, arī tiktu īstenots. Tālāk par to, vai Eiropas Savienībai ir vai nav kompetences vai tāds višķais jomās. Nu, par to runā arī citi runātāji. Un tad vēl par iekšēju tirgu. Par uzņēmumu, jeb um, uzņēmējdarbības likumu un konkurences tiesībām, ka tās nonāks nav pretrunā arī preses brīvību. Lūk, man interesē jūsu vēl viedoklis, kā jūs to redzat. Un vēl īpaši tas, kad es nāku tieši un pārstāvēju Eiropā apvienoto karalisti, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Uh, nodrošināt uh, no vienas puses presas un mediju brīvību un otrs puses viņu atbildību. Nu, es domāju, ka mums jau ir šāds līdzsvars gan nodrošināts, un turklāt esmu arī delegācijas locekli attiecībām ar Ungāriju, Katreiz, kad mēs runājam par Ungāriju, tas vienmēr tiek sasināts skatot mediju brīvību, tad, manuprāt, ļoti svarīgi, ka arī šeit mm, mēs neskatām tikai Ungāriju. Mums ir jāskatās arī, protams, uz visu Eiropas Savienību un uh, uz visu to, kas ir noteikts un kāds ir arī, protams, šeit arī valdības ietekme uz brīvību medijiem. Bet es gribētu vēlreiz uzsvērt ne tikai viņu brīvību, bet viņu atbildību Nu, labi, tad atpakaļ pie panelistiem došu atkal jums vārdu. Jums varbūt pirmai tad vārds. Jā, es vēlētos norādīt, ka es piekrītu Gons kundzei. Šeit ir dilema. Nav nekāds attaisnojums. Mums ir um, jānosaka noteikumi, bet nedrīkstam arī pārcensties. Ja šie noteikumi nebūs skaidri un vienkārši, mēs nespēsim arī visu to uzraudzīt un nespēsim to īstenot. Jā, šis, protams, ir sarežģīts process. Vienmēr ir daudz vienkāršāk izstrādāt kaut ko ārkārtīgi sarežģītu, nevis kaut ko vienkāršu un tad to arī īstenot un ieviest efektīvi. Arī Makintājas kundze. Tiešām tā ir otra puse. Ja vien mediju brīvi nenozīmē abas lietas un abas puses, ka ievēro noteikumus, nu tas tādāk nevar darboties, tam ir tā jābūt. Bieži vien retorika ir tāda - sliktās valdības, kas apspiež presi un plašsaziņas līdzekļus. Jā, un, protams, ka tik vienkārši jau tas nav. Katram žurnālistam algu maksā avīzes īpašnieks, un tādēļ arī ļoti svarīga šī situācija un tam līdzīgi. Bet tas jau nav viss. Krīzes apstākļos mēs piedzīvojam, šīs situācijas sāsinās. Cilvēki baidās pazaudēt savus darba vietas. Mēs redzam, ka visu laiku avīzes izbeidz iznākt un tiek slēgts televīzijas iestādes, tā ka žurnālisti dara to, ko viņam liek darīt viņu priekšnieki. Tāpēc ir aizveidot tās ietvers noteikumu, kurus ir vienkārši īstenot un viegli uzraudzīt. Vilenkungs, jāpaldies priekšsādātājiem! vairākas lietas, uz ko es arī reaģēšu. Marais kungs aktualizēja nozīmīgu jautājumu. Norādīja, ka tie ir vairāki saistīti jautājumi par plurālismu. Viens ir nacionālais Eiropas Savienības līmenis, un tas pieprasa konkrēts instruments, lai nodrošinātu, ka atsevišķās lietās valsts neiejaucas, un savukārt citās paredz to, ka valsts tieši iejaucas lielākā mērā nekā tas ir līdz šim. Tieši tāpēc lietas ir jāizskata katru atsevišķi. Ko mēs vēlamies panākt plurālismu jautājumos, caurskatāmības jautājumos, neatkarības jautājumos? Vai, piemēram, ko varam darīt situācijā, ja mēdīji ļoti koncentrēti vienās rokās? Lūk, tas ir jautājums par tiesisko pamatu un kompetencijiem, līdz to tas nav nekādā veidā tāds abstrakts jautājums. Tātad jāatcerās, vai mums ir iespējas un arī rīkoties iznot ABC, vai arī darīt citas lietas. Komisijām Mēs nevēlamies izveidot tikai kaut kādu komiteju, kas tad nosaka, kad ir vienkārši šīs tiesības un viss. Mēs vēlamies, protams, tas sasaistīt ar likumdošanas kompetencēm, ar iekšēju tirgu, ar Eiropas uh, Savienības līgumu un citām būtiskajām pamatiesību normām. Un tas, ko atsaucas arī Makintājas kundze. Ir spēkā likumdošana, un tas, protams, ir būtiski. Piemēram, apvienotā karalistē Viss, kas tiek notiesāts un uzskatīts par nefunkcionējušu pašregulāciju, jeb tās trūkumu, vienlaikus arī pārsniedz, pārsniedz arī, piemēram, privātās elektronikas komunikāciju likumu. Līdz ar to mēs skatoties arī uz jauniem likumdošanas iespējām, ir jāskatās uz labāku līdzinējo likumu īstenošanu. Par Lunačekas kundzes jautājumu. Par minimālo standārtu izstrādi un sankcijām. Lūk, ja jūs uzreiz runājat par sankcijām un saistošiem noteikumiem, tad uzreiz būs arī šīs jautājums par īstiem kompetencēm un to sadalījumu. Bet, nu, debašu laikā un arī turpinot sarunas ar jūsu otro likumdevēju, skatot uz iespējām, lai nodrošinātu ar operatīvo darbību. Tādēļ akadēmiskais darbs, kas tika veikts, un plurālisms. Mēs skatāmies nākošiem soļiem. Tālāk Antičeviča kunga jautājums komentārs. Skatot uz dažādiem mēdīju veidiem, un skatot, protams, kvalitīvā žurnālistiska un tikai tāda skandāla pētniecība, tur ir diezgan atšķirības, protams. Ja mēs skatāmies mediju brīvības ietvaros, norādot, ka viena darbība ir pieņemama un otra nav. Bet no sabiedrības interešu viedokļa mums katrā ziņā ir jāskatās, kādi ir ekonomisko nosacījumi, kas ļauj arī šādiem sabiedrības interešu medijiem arī turpināt aktīvi pētīt lietas un visaprošu iedzināties. Tas ir daļa no mediju nākotnes ziņojuma. Tas ir plānotais fokus arī. Labi, šeit viss punkts. Paldies. Un tālāk vēl Franko kundze. Eiropas saimnības uzticamība. Šis jautājums tika uzdots. Nu jā, un tā ir tā, tāda liela vilšanās, tā kā. Es atsaucos uz saprašanās memorandu, kas parakstīju, ko mēs esam parakstījuši ar Eiropas komisiju, un kurā Eiropas raida organizācija, organizācija un um, Eiropas komisija tieši runā par to, kā šīs raida organizācijas ir sabiedriskie mēdī un ka komisija to veicina. Tas ļoti svarīgi, lai komisija atbalstītu, bet līdz ko dalībvalstis ir dalībvalstis, tad um, šī tā aktīva komisijas līdzdarbība pārtrūkst, jo tur nav nekāds komisijas kompetences. Mēs to saprotam. Nu, kādā ziņā mediji, protams, ļoti atbilst vietējai kultūrai, vietējiem ieradumiem un vienalga, tas ir tāda, zinām, vilšanās. Tas, ko Vīlankungs teica, mums ir jāpanāk skaidrs tiesiskais pamats. Un ir jāskatās, lai līdz nelikumdošana tiktu liederīgi izmantot, jo šobrīd, manuprāt, tie ir lielāks iespējas, lai mediju plurālis mediju vispār piešķirt papildus tiesības. Un katru reizi, kad veicam ietekmes novērtējumu, mēs saskaramies ar vienu jautājumu, kas ir jāpēt ciešāk par tieši uzraudzības iestādēm. Audio un vizuālajā mm, dienestu direktīvā tur ir tāda netieša atsauce, neprecīza, un tur vajadzētu varbūt vēl precīzāk to izpētīt. Pa problēmām. Par Ineško kungs tieši runāja par komerci un privātiem mēdījiem. Šajā ziņā būtu ļoti svarīgi izveidot tādu mehānismu, kas ļautu īstenot mediju īpašnieku caurskatāmību, lai mēs zinātu, ko tad, eh, kam īsti pieder konkrēts komercāvijas eh, vai mediju, lai arī pilsoņi tad varētu labāk izsekot uz kādu fona vispār šī informācija tiek sniegta. Tas šāds īpašnieks caurskatāmība, tas būtu svarīgs jautājums. Un vēl papildus. Mēs esam arī noteikuši tādas pamata vērtības savām asociā, eh, savienības biedriem. Bet, nu, tās ir 56 dalībvalsts, tad tas nav tikai Eiropas Savienības dalībvalsts mūsu e, šajā raidorganizācijas savienībā. Uh, un te nav runa tikai par arī kandidātu valstīm, bet vēl, tā kā mums jāizveido arī šāda pamatvērtība izpratne. Un mēs runām arī par zinām tādu vadlīnijām redaktoriem, um, tajās dalībvalstīs, kur vēl tas netiek īstenots, lai tiktu tas arī īstenots. Vienlaikus saprot arī politisko ietvaru, kas sniedz zinām tādu garantiju, ka žurnālisti var darboties brīvi un neatkarīgi. Paldies! Paldies referentei. Vai jūs vēlaties teikt noslēdzošos vārdus? Eiropas Savienība nebalstās tikai uz finanšu un ekonomiskajām interesēm. Tās pamatā ir uh, principi, tiesību principi. Tas ir tas, kas mums ir jāsaglabā arī nākotnē. Tas, diemžēl, vienmēr rāda zināmas birokrātiskas grūtības un neļauj Eiropas Savienībai paveikt to, kas tai ir jāpaveic. Jūs minējāt sankcijas. Ar sankcijām ir tā, ka tās nevienmēr ir saistītas ar pārkāpumiem. Jā, atsevišķos gadījumos tas ir saistīts ar pārkāpumiem, tomēr sankcijas pēdiņās nozīmē arī pozīcijas ieņemšanu, ļoti skaidri paužot eh, eh, jūsu viedokli par noteiktu situāciju kādā dalībvalstī vai vairākās dalībvalstīs. Un šajā ziņā, manuprāt, tas, ka nav juridisku vai tiesisku standārtu un kompetenču, ka nav kompetenču, eh, traucē šī procesa virzība. Mums ir jābūt daudz uh, inovatīvākiem, un ja mums būs politiskā grība saglabāt, nosargāt mēdīju brīvību, tad mums, kopā Eiropas komisija, tas izdosies. Es ne, nedomā, nedomāju par, eh, šeit negribu atsaukties uz Krūzes kundzi, jo viņa ir, viņa ir ļoti, viņa darbojusies un aizstāvējusi mediju brīvību. Taču, diemžēl, eh, nevienmēr paudus pietiekami stingri eh, savu viedokli, kad mēs runājuši par mediju brīvības jautājumiem Eiropas parlamentā, un tam nākotnē būtu jāmainās diemžēl nav pietiekams politiskās gribas, mēs neesam pietiekami drosmīgi. Ja mums tas izdotos, tad arī rezultāts būtu daudz labāks. Es, ļoti, bū, es būtu ļoti piesardzīga, ja uh, valdības varētu manipulēt uh, šādu it kā, it kā uh, pārkāpumu gadījumā. Plurālisms, protams, ir jāaizsargā tomēr, vai ir iespējams plurālisms, paties plurālisms bez caurskatāmības. Protams, ka caurskatāmība ir nepieciešama, lai zinātu, kurš eh, stāvēs noteiktiem projektiem. Mums ir jāsāk eh, ar kaut ko, un tad mēs redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Tomēr mēs par to vēl, protams, diskutēsim. Runājot par grozījumiem un uh, izskatot ziņojumus, tad šodien svarīgākais ir uzklausīt mūsu ekspertus. Paldies, ka uzklausījāt. Okay. For... Esmu saņēmis informāciju, ka tehnisku iemeslu dēļ video prezentācija uh, video prezentāciju varēs eh, drīzumā noklausīties. Sāksim, eh, uzklausīsim otro ekspertu grupu un uh, mums ir jāpārsteidz, lai mēs varētu noskatīties video prezentāciju. Thank you, Mrs. Frank. Now, now, we've got the video presentation by Mrs. Da Tad video prezentāciju jums nolasīs uh, Dunča Mijatoviča no ETSO. Viņa ir mēdīju brīvības pārstāve. Diemžēl viņa nav, nevarēja ierasties, taču viņa ir nosūtījusi mums šo video. tad, tādu audiovizuālo vēstījumu, kuru mēs tagad varēsim noklausīties. Tad aicinu ieņemt uh, ekspertus savas vietas, Pegija Valke no Lovenas Katoļu universitātes. Prieks jūs šeit redzēt. Marijus Dragomīrs, kurš ir digitālo mēdīju projektu um, vecākais menedžers un Magda Valtere. Un viņa pārstāv atvērtās sabiedrības fondus. Tāpat arī Ivar Rasdala kungs, Eiropas uh, avīžu, laikrakstu, uh, laikrakstu uh, izdevēja sabiedrība priekšsēdētājs. Tātad sāksim ar video vēstījumu, kuru mums prezentēs Mijatoviča skundze. Yes? What, what, what about that? Sound problem? Šķiet, ka ir problēmas ar skaņu. Can we replay? Ulrike. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, Esmu pagodināta, ka varu piedalīties šajā sabiedriskajā uzklausīšanā par jaunākajām tendencēm mēdīju brīvības jomā Eiropas Savienībā. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Eh, mani iecēla par mēdīju brīvības pārstāvi pirms trim gadiem. Šo gadu laikā esmu saskārusies ar dažādām mēdīju brīvības problēmām 56. ECO dalību valstīs manuprāt, ir pēdējais brīdis izmantot iespēju kas mums ir, un izpildīt saistības, kuras mēs esam uzņēmušies, lai izveidotu visās dalībvalstīs tādu vidi, kas būtu labvēlīga izpausmas brīvībai un mēdīju brīvībai. Tāpat vēlos izmantot šo iespēju un uzdot jautājumu, ja ne tagad, tad kad? Ja ne šeit, tad kur? jo šobrīd, lai gan visas valdības ir parakstījušās un apņēmušās aizsargāt un stiprināt mediju brīvību, kad runājot par īstenošanu, daudzas valstis nepilda savas saistības un pienākumus. Pēdējā laikā situācija ir kļuvusi vēl satraucošāka. Dažās valstīs, tā skaitā Eiropas Savienas dalību valstis, mēdīju brīvība, mēdīju plurālisms un izpausmes brīvība eh, netiek pilnībā atbalstītas. Es izmantoju šo iespēju un vēlos pievērst jūs uzmanību šai satraucošajai tendencei, taču mans viedoklis izolēti neko nespēs mainīt, ja nebūs politiskās gribas atbalstīt mēdīju brīvību kā viena no pamatiesībām, kas palīdz cilvēkiem pārveidot, savus, pārveidot sabiedrības plaukstošās demokrātijās. Uh, Eiropas Savienība ir eh, vieta, kur šīm idejām vajadzētu rasties, un tas ir ECO reģions, kam vajadzētu rādīt piemēru un e, nodrošināt pozitīvas prakses piemērus jaunām topošajām demokrātijām. Eiropas Savienība ir arī unikāla iespēja iekļaut ilgtspējīgu mēdīju brīvību eh, kā vienu no kvalifikācijas kritērijiem kandidātu valstīm vai potenciālajām kandidātu valstīm tas būtu ne tikai piemērs, bet eh, sniegtu labumu visai Eiropas Savienībai un nostiprinātu tās leģitimitāti mediju brīvības un cilvēktiesību jomā. Tomēr savā ikdienas darbā es redzu, ka lai gan Eiropas Savienībā ir valdības, kuras uzskata medijas par bīstamu platformu, kas ir jākontrolē un dažreiz pat uh, jāapklusina, ir pienācis laiks, lai šīs varas iestādes apjaustu, ka šāda attieksme pret mēdījiem var tikai pavājināt mūsu eh, demokrātijas, demokrātijas vērtības, uz kurām būtu jābalstās mūsu sabiedrībām. Mans pirmais mērķis ir novērst vārdarbību pret žurnālistiem, fiziska vajāšana, eh, piekaušanas, žurnālistu slepkavības, viņu darba aktivitāšu dēļ iznīcina ne tikai dzīvības, bet arī tāds asinis stinzinošs uh, eh, sniedzinošs drauds brīvai izpausmē. Mēs esam novērojuši vārdarbīgas aktivitātes dažādās dalībvalstīs, piemēram, Bulgārijā, Kiprā, Francijā, Grieķijā, Itālijā un Spānijā. Daudzos gadījumos izmeklēšana noris lēni un E, izmekla e, un e, noziedznieki nav saukt pie atbildības. Mēs arī esam pieredzējuši, ka žurnālisti tiek vajāti, jo atspoguļo demonstrācijas un publiskus pasākumus Grieķijā, Portugālē, Rumānijā un Spānijā. Katrā no šiem gadījumiem es uzsveru, ka tiesības sargājušajām iestādēm ir jāciena loma, ko spēlē mēdī un jānodrošina iespēja brīvi atspoguļot notikumus. Es arī vēlos pievērst uzmanību tām, ka pastāv politisks spiediens pret mēdījiem kas arī ir pazīstams, pazīstama parādība Eiropas Savienībā. Lai gan es varētu minēt vairākas valstis, kurās esmu novērojis politisku spiedienu, kas apdraud brīvu, eh, izteiksmes brīvību, man jau īpaši jāuzsver Ungārija. Kopš 2010. gada mēdīju tiesiskā un regulējušā struktūra uh, ir pārorganizēta, kas rada nopietnas bažas uh, daudzās starptautiskās organizācijai. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai, mm, un, eh, bet arī daudzām citām starptautiskām organizācijām. Un tam ir jāpievērš uzmanība, un tas ir jāpārtrauc agrīnajā posmā, la, jāiesaistās dialogā, lai varas iestādes novērstu bīstamus eh, eh, tiesību aktus un rīcības. Uh, pastāvošā vai plānotie tiesību akti eh, var ievērojami ierobežot žurnālistu darbu. 27, 27 dalībvalstīm tikai Kipra, Igaunija, Īrija, Rumānija un apvienotā karaliste ir dekriminalizējušas uh, apmelošanu. Vecākās demokrātijās šķiet uh, brīvā žurnālistika nav ietekmēta, un uh, tiesas uh, izmanto iepriekš pastāvējušo praksi. Tomēr ne, eh, tas, ka valstis eh, eh, nevēlas dekriminalizēt apmelošanu, nopietni apdraud situāciju jaunākās demokrātijās. Mums nevajadzētu aizmirst, ka neviena valsts nav imūna pret apmelojo, apmelojošas, apmelo, apmelošanu atbalstošu tiesību aktu iz, ieviešanu pret žurnālistiem. Uh, piemēram, tas tika novērots Vācijā, Itālijā, Lietuvā un Polijā. Tas neatiecas tikai uz gadījumiem, kad žurnālisti tiek uh, eh, ieslaudzīti. Uh, eh, man uh, prieks, ka tika attaisnots grieķu žurnālists Kostas Aksevanis par viņam izvirzītajām apsūdzībām, jo viņš runāja pār publiski svarīgiem jautājumiem. Pārāk daudzās dalībvalstīs nav piet, nodrošināta pietiekama tiesiskā aizsardzība žurnālistiem, un viņiem ir jāizpauž konfidenciāli informācijas savoti. Labs likumdošanas piemērs ir Beļģijā, kur 2005. gadā tika pieņemts likums, kas garantēs e, nopietnu aiz, eh, aizsardzību žurnālistu avotiem. Policijai, prokuroriem, tiesām um, ir uh, jāizmanto visi to iecībā iespējamie resursi, pirms tie pieprasa žurnālistiem izpaust viņu avotus. Čehijas gadījumā tiesa savā spriedumā uh, apstiprināja, ka uh, žurnāla mēdījiem nebija jānodod dokumenti uh, policijas rīcībā. Informācijas piekļuvas jomā es ceru, ka tiesību aktos tika atspoguļot jaunākie standarti, uh, un eh, Spānijas parlaments pieņems eh, atbilstošu tekstu. Lai nodrošinātu izpausmas brīvību internetā, eh, mēs, diemžēl, mums ir, ir jāņem vērā interneta neierobežotā, neierobežotais raksturs un jāmēģi, jāierobežo bīstams saturs. Ir jā, jāuzlabo izglīti, izglītotības līmenis un uh, Eh, jā, jāierobežo kaitējošas eh, ka, kaite, runas eh, lai, un nedrīkst ierobežot runas brīvību mūsu sabiedrībā kopumā. Jūlijā tika noraidīta akta. Aktai, aktas mērķis ir novērst autortiesību pārkāpumus, tomēr Iespējams, ka šis, eh, es domāju, ka šis līgums tās eh, pašreizējā formā apdraudētu informācijas brīvu apriti. Tādēļ es eh, pat apsveicu Eiropas parlamentu par rīcību šajā jautājumā. Dāmas un kungi, es novēlu jums veiksmīgas debetes, kurām es sekošu tieši saistē. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo svarīgo diskusiju. Man jāsaka, mums, man ir vienmēr bijušas ļoti labas attiecības ar Deviču skundzi, un es pat, uh, vēlos pateikties viņai par viņas audiovizuālo vēstījumu. Un tagad nākamais runātājs būs profesora Pegija Valke. Viņa pārstāv Lovenas Katoļu universitāti, un viņa ir nodarbojusies ar mediju brīvības jautājumu jau labu laiku. Paldies, Vēbers kundze! Mm. Paldies jums visiem! Manuprāt, ir nepieciešams strādāt pie šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, rezolūciju attiecībā uz mēdīju brīvību, un, manuprāt, tas būs pirmais solis, kas nodrošinās attiecīgos standartus daudz plašākā mērā, kad būs nepieciešams nu, mm, nākt klāj ar pasākumiem, uh, balst, kas ir balstīta uz Eiropas Savienības kompetences patais no Lēvens universitātes un uh, iepriekšējos gados esmu daudz strādājis pie mēdī plurālismu arī. Tas attiecas uz mēdī indikātoru pētījumu aspekti, kas ir saistīti ar uh, e, indikatoriem, kas tiek uz, uztverti, kas saistīti ar mēdīju brīvības uztveri. Esmu strādājis arī Florencē, zinātniskajā kom, uh, komitejā, un arī maijā prezentēt uh, informāciju, kā arī Eiropas neatkarīgais fórums par mēdīju plurālismu un neatkarīgiem mēdījiem, kas arī tika, uh, arī tika rīkots. Un mēs īstenībā strādājam pie dokumenta šobrīd, kurā ir paredzēts iekļaut visus viedokļus ko pauda augsta līmeņa runātāji, kas tika uzaicināti. Vēlos teikt, ka mana interese šajās iniciatīvā vienmēr bijusi īpa, tīri akadēmiska. Esmu arī Bēģijas, Bēģijas konkurences padomes dalībniece, kas pēc būtības ir administratīvās tiesas iestāde, un tāpēc arī viedokļi, kas ir saistīti ar uh, to, ko es paudīšu arī šodien, es īstenībā paudīšu personisko viedokli. Mēs pirms vēlos pastāstīt par tādu ļoti vienkāršu situāciju un uzdošu jautājumus jums. Un attiecīgi varēšu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas man jau ir uzdot. Vai mums ir nepieciešama Eiropas direktīva, kas nodrošina mediju plurālismu? Es uzskatu, ka varbūt uh, varbūt uh, jautājums nav nemaz īsti pareizs. Vai mums, piemēram, ir direktīva par privātumu? Nu, nav tādas direktīvas. Tā pašā laikā mums ir 95 direktīvas, kas, ā, mums ir 95. gada direktīva, kas ir saistīta ar uh, uh, privātuma nodrošinājumu, kurā ir teikts, ka ir nepieciešams uh, nodibināt iekšējo tirgu, kas ļauj uh, Eh, datiem brīvi plūst starp dalībvalstīm, bet aizsargājot individu datu uh, tiesības. Un te pašā laikā mums ir noteikumi, kas ir pasaka, ir nepieciešams attiecībā uz mēdīju pakalpojumiem nodrošināt bez robežu zonu, te pašā laikā aizsargājot vispārīgās intereses. Un šī direktīva eh, sen jau eksistē kopš 91. gada, Tagad šī direktīva saucās audiovizuālo mēdīju pakāpojumu direktīva, un tas notika 2007. gadā. Jā, šajā direktīvā tiek runāts tikai par atsevišķām normām, kas ir saistīts ar uh, likumiem, normatīviem aktiem un administratīvo rīcību dalību valstīs. Tāpēc arī šīs direktīvas darbības joma, kā arī koordinētās darbībās, ir ļoti ierobežots. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka šobrīd tiek ierobežots uh, attiecībā uz televīzijas pakāpojumiem. Uh, netiek runāts par pakāpojumiem uz pieprasījumu. Tiek runāts par to, ka šie pakāpojumi ir plašāki un uh, salīdzinot, piemēram, ar laikrakstiem, šeit ir lielāks pārrobežu spēks. Un ir lielāka ietekme uz sabiedrību, tāpēc arī parasti tiek pakļauts lielai, lielākai regulēšanai. Tas nozīmē, ka attiecībā uz televīziju, uh, televīzijas pakāpojumiem ir plašāka vajadzība nodrošināt regulēšanu nekā uz presi. Bet kādi ir iemesli, lai mēs darītu to, kas jau ir iekļauts attiecīgajās direktīvās, piemēram, kultūra, kultūra dažadība, dažādība, pilsoņa piekļuve informācijai un uh, kultūras pasākumu atspoguļošana? Uh, Uh, invalīdu tiesību ievērošana, komun, komerc uh, paziņojumu paušana televīzijā un tiesības rieģēt. Kāpēc šie jautājumi netiek nodrošināti ar harmonizētiem noteikumiem, kas ir saistīti ar mēdīju īpašumtiesību jautājumiem un interešu konfliktu izvairīšanās noteikumiem? Tiek runāts par neatkarīgumu neatkarīgu mēdīju uzraudzības iestādi, vai tādēļ, ka šeit trūks kompetences. Ja trūktu kompetences, tad lūdzu paskaidrojiet, kādēļ attiecībā uz elektroniskās, uh, elektroniskās komunikācijas tīkliem, kas arī ir saistīts ar iekšē tirgus darbību, tur savukārt ir uh, normas, kas ir saistītas ar regulatīvo iestāžu neatkarību. Un Tur ir paredzēts dažādu veidu mm, uzraudzība, kā arī pasākumi, kas ļautu, ehm, kas ļautu mm, uzlikt arī sankcijas. Un tas savukārt ļoti labi iekļājās iekšā tirgus eh, noteikumos un iedzīvotāja aizsardzības noteikumos. Tiek runāts par to, ka ir nepieciešams saņemt vispārīgo atļauju, lai varētu sniegt pakalpojumus elektronisko komunikāciju jomā Vienīgais aspekts, protams, ir šeit frekvenču trūkums. Mēs uzskatām, ka varbūt šie, šie pasākumi ir vajadzīgi, saist, vajadzīgi saistībā ar, ar tīklu, nevis ar saturu. Man šķiet, ka tā nav gluži pareiza pieeja. Ja tas tā ir, tad kāpēc ir direktīvā 8. un 84. apsvēruma punkts, kur tiek runāts par to, ka dalību valstīm ir nepieciešams uh, nodrošināt, lai nebūtu radīti normatīvie akti, kas apdraudētu mēdī plurālismu un informācijas sektora dažādību. Ir arī pateikts, ka ir nepieciešams nodrošināt pienācīgus instrumentus, lai regulatīvās iestādes būtu uh, spējīgas darboties caurskatāmā veidā, lai nodrošinātu mēdī plurālismu. Bet tad varbūt tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienības likumdevējs uzskata, ka labāk būtu izmantot iekšējā tirgus noteikumus, m, mm, lai nodrošinātu aizsardzību attiecībā uz tīkliem, nevis uz saturu. Arī šeit, manuprāt, trūkst loģikas. Ir diezgan lielas atšķirības attiecībā uz masu mēdī īpašumtiesībām. Un šobrīd pastāv situācijas, kas neļauj attīstīt pienācīgu plurālismu. Uh, un ir arī diezgan uh, liela atšķirības starp politiskām aktivitātēm un reālā kontrola attiecībā uz masu mēdiem, un ir dažas valstis, kas pieprasa nodrošināt finanšu caurskatāmību attiecībā uz masu mēdīju īpašumtiesībām, un citās valstīs šādu noteikumu nav. Situācija, protams, ir ļoti atšķirīga dažādās valstīs, tāpēc ir izveidojies, izveidojusies situācija, kad uh, nevar zināt, Eh, kā, kāda tad ir, nav, nav harmoniskā, harmonisko noteikumu, un atsevišķos gadījumos ir eh, dominējošais stāvoklis, no nu, kā būtu jāizvairās. Ir nevajadzīga koncentrācija. Vai šīs atšķirības kādā veidā neļauj darboties eh, iekšējiem tirgum, jo tiek samazinātas iespējas mm, Uh, dibināt uzņēmumus un brīvi uh, pārvietoties un uh, nodrošināt brīvu pakāpojumu plūsmu starp dalību valstīm, ir nepieciešams nodrošināt politisko intervenci, kas ir saistīta ar veiksmīgiem tirgus nosacījumiem. Sanāk tā, ka attiecībā uz mēdīju regulātoriem netiek ievēroti tie paši noteikumi, kā tas ir ar citiem aspektiem. Es uzskatu, ka situācijā, kas šobrīd ir izveidojusies attiecību uz direktīvas ieviešanu, attiecību uz audio-vizuālajiem mēdījiem, bet te pašā laikā tiek nodrošināts vispārējais intereses mērķu aizsardzības diezgan augsts līmenis. Manuprāt, nepietiek ar esošo regulējumu, un dalību valstis nevar panākt izvirzītos mērķus. Tādēļ tieši šeit Eiropas Savienībai attiecību uz mēdī brīvību un plurālismu ir šī centrālā loma, ir nepieciešams arī uzņemties aktīvāku lomu attiecībā uz brīvības uzraudzību. Ņemot vērā to, ka mēs šobrīd uh, pārskatām direktīvas, tāpēc arī ir nepieciešams, lai uh, audiovizuālo mēdīju direktīvā uh, būtu iekļauta visa plurālisma aspekti. Un jau tagad apsvērumu punktos par to uh, tiek runāts, bet tie pašā laikā direktīvas pamattekstā šāda norma nav. Manuprāt, šie drīzāk ir politiski iemesli nekā juridiski. Skaidrs, ka Eiropas Savienības likumdevējiem ir nepieciešams ievērot uh, subsidiāts principu, kas ir iekļauts Eiropas Savienības līguma 5. pantā. Tā pašā laikā mums ir arī 51. pants Eiropas Savienības pamatiesību hartā, kur ir teikts, ka ir nepieciešams nodrošināts, nodrošināt masu mēdīju brīvību un plurālismu, un tas pats ir iekļauts arī 11. pantā pamatiesību hartā. Eiropas Savienības, uh, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesā ir um, publiskojas uz spriedienu, spriedumus attiecību uz 11. hartas punktu, kurā ir teikts, ka valsts nav mēdīju brīvības ienaidnieks. Nē, tas ir garants, kas var nodrošināt, um, nodrošināt uh, plurālismu. Jūs varat arī vairāk iepazīties ar šiem uh, secinājumiem lietā Centro Eiropā 7, uh, šis ir spriedums, ko pieņemusi Eiropas cilvēktiesība tiesa. Jautājums ir, kāpēc netiek ievēroti standarti attiecību uz mēdīju brīvību? Es tiešām uzskatu, ka nav nekāda iemesla, lai šie uh, standarti Eiropas Savienībā netiktu ievēroti. Te pašā laikā, kad tiek veicināts iekšējais tirgus mēdīju pakalpojumiem, ir jābūt minimāliem standartiem, uh, kas eksistē visur Eiropā, un Eiropas Savienības dalību valstis šo standartus var ieviest tur nodrošināt, izmantojot normatīvos aktus, kā arī a, pašregulācijas pasākumus, un labāk to būtu darīt koordinētājas jomās. Nobeigumā vēlos teikt, ja harmonizācija attiecībā uz mēdī likumiem nozīmē to, ka mūsu iedzīvotāji tiek pasargāti uh, no tā, ka četros no rīta tiek ieslēgtas seksuāla rakstura programmas, tad varbūt mēs varējām izmantot šīs pašas normas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības patieso demokrātisko uh, masu mēdīju jomu. Paldies! Paldies jums, Valki kundze! Un tagad lūdzu Šīrda kungs, Mārijos Dragomira kungs, kas, un uzstāsiet arī Magda Valtere, kas ir atvērtās sabiedrības, atvērtās sabiedrības fonda projektu vadītāja. Tagad lūdzu Dragomira kungs. Jā, mēs esam šeit, lai varētu sniegt jums informāciju par pētniecības projektu, uh, ko mūsu organizācija nu jau četrus gadus vada. Mēs strādājam Londonā, atvērtās sabiedrības fondā. Mēs esam tie, kas strādā pasaules mēroga, bet pēdējos gados strādājam tieši pie pētniecības un politikām. Un rezultāti, ar kuriem es šodien Dalīsimies ir saistīti ar projektu, kas notika 60 valstīs pēdējo četru gadu laikā. Digitālo, digitālo, digitālo mēdīju um, iekļaušana ir informācija par visu šo pētījumu, un, ja jums ir interesi, jūs varat piekļūt internetā. jau 13 Eiropas Savienības valstis - Itālija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Slovākija un citas valstis. Tātad informācija par šīm valstīm jau ir pieejama, un ir arī informācija par kandidātu valstīm un potenciālām kandidātu valstīm - Albānija, Bosnija, Hercegovina, Horvātija, Maķedonija, Turcija. Arī par šīm valstīm informācija ir pieejama. Jā, slaidi mums ir pieejami, līdz ar to varam turpināt prezentāciju. Šodien mēs runāsim par trīs jautājumiem. Runāsim par svarīgākajiem pētījuma rezultātiem. Šeit jūs varat redzēt, ka mums ir 60 valsts, kas atrodas visos kontinentos - Latvija, Amerikā, ASV, arī tādi milzīgie tirgi kā Ķīna un Japāna. Āfrikas valstis arī bija iekļautas, nu, kā esmu teicis, kopumā um, interesi bija liela tieši par Eiropu, un 24 Eiropas valsts ir iekļautas pē pētījumā. Runāsim par īpašumtiesībām, par žurnālistiku, par uh, regulatīviem pasākumiem, un mani kolēģi Magda sniegts jums informāciju par to, kādi ir ieteikumi kļuvuši par šī projekta rezultātu. Vēlos arī teikt, ka Eh, ziņojumus rakstīja vietējie uh, eksperti, un tad bija mums startautiskie eksperti, kas nodrošināja rezultātu pārskatīšanu. Tātad tie dati, kas ir no šīm valstīm, pētījums, kas tika veikts, ir saistīts ar digitālo mēdīju, ar eh, plurālismu, ar uh, piekļuvas neatkarību, un viens no risinājumiem bija tas, kā ar vien lielākā mērā ir koncentrācija attiecībā uz mēdī īpašumtiesībām. Un dažās valstīs tur vispār nebija iespējams konstatēt izaugsmu, tāpēc, ka koncentrācija jau tā ir tik augsta, ka vairs nav kur uh, palielināt koncentrāciju. Ko mēs arī redzējam, ka tiek mazināta regulācija attiecībā uz īpašumtiesībām, ja tīpaši runa ir par sastarpēji saistītām īpašumtiesībām. Uh, Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā to, ka uh, daudz kanālu eh, laikmetā ar vien eh, palielinās konkurence, bet dažos gadījumos tika samazinātas liekšņi attiecībā uz tirgus daļu, piemēram, tā notika Nīderlandē vai Slovenijā. Dažās valstīs tika samaz, eh, tika samazināts slieksnis attiecībā un, nu, uz noteikumiem, līdz ar to grūtāk bija šos noteikumus ieviest. Mēs rūpīgi uzraudzījām šo procesu, kā tas uh, ietekmē redakcionālo neatkarību. Un pētnieki šajā jomā saka, ka ir diezgan grūti skaidri noteikt, kāda ir saikne starp tirgus konsolidāciju un uh, masu mēdīju saturu. Te pašā laikā Mēs, sniedzā, mēs saņēmām informāciju no daudzām valstīm, kur viņi varēja konstatēt, ka koncentrācija veicina saiknis starp saturu un politisko eliti. Tādās valstīs kā Slovākija, piemēram, tas, skai, tas skaidri bija redzams, ka bija vienošanās starp masu mēdījiem uh, un uh, politiskām grupām, un citās valstīs, piemēram, apvienotajā karalistē, uh, daži politiķi pēkšņi sāka ļoti bieži personiski parādīties televīzijā, gan oficiālajās programmās, gan dažādos neoficiālajos veidos. Un tas tiešām ir uh, aspekts, kas negatīvi ietekmē uh, žurnālismu. Mums ir jāsaprot, ka dažās valstīs struktūrālā ziņā uh, situācija kļūst savādāka, bet ir jāsaprot, ka tas daudzos gadījumos notiek pirms digitāla laikmeta uh, sākuma. Struktūras tiek mainītas, un, protams, viens no aspektiem ir saistīts ar izdevumu racionalizāciju un, saņem, un samazināšanu. Piemēram, Lietuvā uh, notika tāda situācija, ka pat ceturdaļa visu žurnālistu tika atlaista no darba tādēļ, ka notika konsolidācija. Un jau tika runāts par pētniecisko žurnālismu, žurnālistiku, un uh, mm, daudzos gadījumos uh, tieši šie žurnālisti tika atlaisti. Ņemot vērā to, ka uh, raida organizācijas daudzos gadījumos nav interesētas tajā, lai ieguldītu līdzekļus tieši šāda veida žurnālistikā. Un tāpēc tie žurnālisti, kas ir ieinteresēti, uh, tie, interesēt tajos, lai, lai pētītu, lai izmeklētu kādas situācijas, bieži vien viņiem ir jācīnās individuāli ar dažādu veidu ierobežojumiem. Runājot tagad par regulatīviem pasākumiem, mēs varam redzēt, kā arvien vairāk tiek panākts kompromiss, un daudzos gadījumos valdība iejaucās attiecībā uz regulatīvo neatkarību. Spānijā joprojām nav valsts mēroga re regulatīvās iestādes. Navaras audiovizuālā padome 2011. gadā tika slēgta, un tāpēc varam teikt, ka daudzās gadījumos politiskā uh, uh, politiskais spiediens uh, tiek izdarīts. Varējām redzēt arī problēmas, kas ir īpaši akūtas centrālajā Eiropā, kur uh, politiskās izmaiņas un politiskais spiediens mazina sabiedrības uzticību masu mēdījiem. Un uh, secinājums no mūsu pētījumiem ir tas, ka valsts uh, reklāmas, kas tiek izmantots kā veids, lai atbalstītu masu mēdījus, bet daudzos gadījumos tas notiek, lai atbalstītu tieši tos masu mēdījus, kas ir politiski izdevīgi. Tādās valstīs kā Ungārija un Rumānija digitalizācija neko daudz nav uh, panākusi attiecībā uz politiskās ietekmes mazināšanu. Un šeit netiek runāts jau par valsts finansētām kampaņām, bet drīzāk par institūcijām, kas daļai ir uh, Uh, valsts īpašuma organizācijas. Slovenijā, piemēram, tiek uh, sniegta informācija par to, ka uh, daudz, kā dažās raidorganizācijās vai avotos vairs netiek izvietot valsts reklāma tāpēc, ka it kā viņiem redakcionālā ziņā ir um, nelabvēlīgs risinājums. Pēdējo trīs gadu laikā, protams, savu um, masu mēdījumu ir arī jācīnās ar uh, Mm, budžeta līdzekļu samazinājumu. Un es personiski uzskatu, ka tie ir svarīgākie secinājumi no mūsu pētījuma. Tagad lūdzu mani kolēģi Magda. Walter. Thank you, Mr. Č paldies, priekšsēdētāji, paldies, Marija. Pirms es sākšu jums iepazīstināt ar galvenajām rekomendācijām, kas ir atspoguļo šo mūsu aktivitāti veiktu Mapping Digital Media. Uh, par digitālo mēdīju kartēšanu, mēs to arī iesniegsim vēlāk komitē. Tagad vispirms gribu pateikt divas, trīs lietas. Pirmkārt, šīs rekomendācijas nav, ko būtu sagatavojis Open Society Institution, atvērtās sabiedrības institūts. Nē, tas ir mūsu sagatavotā analīze pār kolēģu iesniegtiem ziņojumiem, ko tad sagatavoja žurnālisti un analītiķi katrā konkrētajā valstī un katreiz rekomendācijā ir iekļaut konkrētas rekomendācijas konkrētai valstī. Tas, ko mēs piedāvājam, tas ir tikai tāds koncentrāts, un tas apkopo nacionālo pētnieku atziņas, un arī vēlāk tas tika apstiprināts kopējā apaļā gala diskusijā, piesaistot nacionālās eksperts un interesētās puses, kas tad piedalījās nacionālo rekomendāciju izstrādē. Visbeidzot, balstoties arī uz šodienas eh, protokolu, es vēlos norādīt, ka Mēs šeit runājam par minimāliem standartiem. Līdz ar to tas arī atbildētu uz tām vairākām bažām, kas šodien tika aktualizētas. Viens ir neparedzētās sekas, tālāk kultūrālās un juridiskās atšķirības, vides atšķirības, tāpat arī mēs ļautu nodrošināt izvairīšanos no liekiem tiesību aktiem, pārāk daudz noteikumiem. Un nu, tā par konkrētām rekomendācijām par īpašumu, kam tad pieder konkrētie mēdī. Mēs dzirdam, ka dalībvalsts nosaka minimālos standartus, lai noteiktas tiesiskās normas un mehānismus, kā lai nodrošinātos pret kaut kādu pārmērīgu mediju koncentrāciju īvenā īpašnieku rokās. Komisijā mēs šobrīd domājam par to, ka balstoties uz līdzinējām analīzes un atziņām, mēs varētu runāt un tālāk izstrādāt šādus harmonizētus un minimālos standarts, kurus arī tad arī mēs izskatītu tālāk AVMST. Tas ir uh, mūsu jau piedāvātajā audio audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā. Mm, paldies. Tālāk arī, kur mēs skatāmies uz jauniem modeļiem pētnieciskajai žurnālistikai un tā finansēšanai. Mēs vēlamies norādīt, ka tā pār um, valstu robežām piedāvātais finansējuma modelis varētu mīkstināt dažādu veidu nevēlamās sekas. Un līdz ar to tas samazinātu valdību iejaukšanos šādā pētnieciskā žurnālistikā. Tālāk citas rekomendācijas. Jautājumu, ko jau arī aktualizēja arī citi dalībnieki šeit diskusijās. tad mēs runājam par atsevišķām iniciatīvām, kas nesaistās varbūt savu kopumā. Mēs vēlamies tiešām, lai tas tiktu skatīts kopumā un atrisināt jautājumu par politisko izdabāšanu, kas tiek eh, kultivēts atsevišķos režīmos un nodrošināt ciešāko, aktīvāku sadarbību un nodrošināt vēršanos pret šādu tirgus pārkāpumiem. Papildus mēs ierosinām lai tiktu pieņemta likumdošana, kas nodrošinātu caurskatāmu un godīgu procedūru. Un procedūras, lai noteikti arī valsts dažādu veidu reklāmu piešķīrums. Nu, atskatīsimies šeit arī uz valsts un reģionālajām pieejām. Vēlos atsaukties uz tiem principiem, kas ir noteikti arī uz valdību, noteiktajiem reklāmu politikām un arī, protams, noteiktajiem, arī noteiktajiem vārdu brīvības ievērošanu. Un kādā ziņā, un mēs te aicinām, lai Eiropas saimnības likumdošana sniegtu atbalstu un nodrošinātu šādu regulātoru neatkarību, kas savukārt nodrošinātu to, ka tiek nodrošināts tiesiskais pamats, tiesiskās normas un sabiedrisko mēdīju funkcionēšana visos neatkarīgos aspektos. Mēs vēlamies vēlreiz nodrošināt kādā veidā šīs rekomendācijas, protams, mēs arī saskaņojam arī ar, arī ar Liba komitejas iepriekšējām rekomendācijām, Vēberskundas sakolotām rekomendācijām, arī e, ziņojumu projektām. Un tādā veidā tas gan apstiprinātu, gan arī atbalstītu, balsoties uz piemēriem, pierādījumiem, un kas jau iekļaut arī šeit komitejas sagatavotā ziņojumā. Paldies! Tālāk Rasalkungs. Paldies, Vēbers kundze, par šo iespēju šodien uzstāties parlamentā un runāt par būtiskiem jautājumiem - par presbrīvu mediju plurālismu. Iepazīstinoši ar sevi. Es pārstāvu Eiropas avīžu publikācijas iestādi, un tad mēs te pārstāvam 27 izdevējus, un mēs pārstāvam, tas nozīmē vairāk nekā 5000 nacionālās un reģionālās avīzes E, gan arī Eiropas Savienības dalībvalsts, tāpat Norvēģiju, Šveici un Serbiju. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, jo mūsu piedzīvojam ļoti nopietnu laiku šobrīd. Jūs arī saprotat, ka šī krīze nozīmē, ka te ir milzīgas piespējas un katrs var izvēlēties, kādus mēdījus tas izvēlas. Visā Eiropā izdevēji šobrīd no jauna investē jaunajos mēdījos, lai katrā ziņā pārstāvētu pārakcentu, pārslēgtos no līdzinējiem modeļiem uz jaunajiem. Un tomēr lietas arvien ir sarežģīts. Mēs turpinām nodrošināt, protams, mūsu lasītājiem kvalitīvu informāciju, izmantojot arī modernos digitālos veidus, gan tabletdators, gan arī dažādi pārlūkprogrammas un vispār jaunās iespējas, ko piedāvā, un tapt arī tradicionālos veidus, un līdz ar to arī nodrošinot informāciju demokrātiskām sabiedrībām. Medija ir būtisks uh, ieguldījums sabiedrības demokrātijai un skaidrāk mums ir jādefinē, ko mēs varam sagaidīt no likumdevējiem. Tās piecas lietas. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka mums jāsaglabā sistēma, kurā dalībvalstīm ir konkrēta kompetence mediju plurālismu nodrošināšanā. Atcaucoties uz Eiropas Savienības līgumu, Eiropas Savienībai nav šāds kompetences, vienīgais ir konkurences tiesības, un tam ir visam savs pamats. Mediju tirgi Eiropas Savienībā ir izrietējuši no vēsturiskās attīstības, un tur ir ļoti atšķirīgs socioekonomiskās pieredzes. Un līdz ar to mediju plurālisms to var tikai novērtēt nacionālā līmenī, un nacionālās iestādes tad var arī likumdevējs pieņemt nepieciešamos noteikumus, kas atbilst realitātēm. Otkārt, pašregulācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Ir pieņemta arī, protams, rīcības kodeks, tos izstrādājuši arī dažādi profesionālās organizācijas, arī žurnālistu asociācijas un arī individuālās izdevēju, individuālās avīzes. Ir pat arī bijuši, piemēram, katram Guardian un Lepais ir izstrādājuši pat savu ombudu, un viņš sako, kas tiek darīts un kāds notiek. Un tāpat arī nacionāla līmenī izstrādāts arī uh, uh, sistēmas, kā notarboties arī dažādu veidu sūdzībām par presi. Uh, Treškārt, preses uzdevums, protams, nodrošināt ir īstenības atpoguļošanu, neierobežo dažādu viedokļus. Un vienmēr jāaptur prātā, protams, kad arī pret žurnālistiem var, var arī vairs kriminālu vajāšanu. Mums vienmēr jāatskatā, jāatceras gan izdevējiem, gan politiķiem, cik svarīgi ir galvenā redaktora loma. Galvenais redaktors viens, vienīgs ir atbilstīgs par avīzes sniegtu informāciju, un katru dienu sniedz arī informāciju par um, īstenības atspoguļošanu. Uzticamība un uh, lasītāju uzticība ir absolūti svarīga. Ja lasītājs um, neustic vairs avīzē, tad viņi sāk izmantot cits avots. Uh, Tieši tāpēc mēs saprotam, ka tieši paši lasītāji nosaka vislielāko mediju pluralitāti, tas vislielākais garants. Un reizē tā ir arī atbilde šai dilemai, ko uzdeva arī Rumānijas godātais deputāts. Par mm, to, ka ir ierobežotas iespējas publicēt presi. Un vispēcot, mēs vēlamies, ka tātad. E, jautājums par plurālismu nav tik jautājums par avīžu īpašniekiem. Tas nav tik svarīgi reizēm, kam tieši pieder šīs avīzes, bet kādā veidā tās atspoguļo un pārstāv viedokļu tirgū. Nacu ir jānodrošina, kad ir nodrošināta konkurence. Ja tiek pārkāpta konkurences noteikumi, tas, protams, tad ir jānovērš. Īstenībā mazās avīzes bieži vien ir ieguvējis, ja viņas ir liels grupas loceklis. Finanšu krīzes laikā tieši mazās avīzes varēja spēcīgāk pastāvēt, nekā tās, ja tieši esot lielas grupas struktūra, nevis pakļauts vienas uh, krīzē. Un visbeidzot, piekrīt daudziem runātiem pirms manis, kas mums atgādināja par to, cik svarīgi nodrošināt caurskatāmību tieši arī īpašumu jautājumā. Tas nozīmīgs gan uzņēmējdarbība, gan arī, protams, presē. Un visbeidzot, kur mēs skatāmies ceturtkārt, Tur mēs skatāmies eh, plurālis nodrošināšanu. Eiropas deputātiem ir jāapsaprot, ka modernās komunikāciju tehnoloģijas un tie lielie uzņēmumi ir tieši galvenie īstenībā šobrīd tirgus vizītāji, kas nosaka piedāvājumu arī Eiropas iedzīvotājiem. Līdz ar to jāskatās arī konkrēti uz šādiem arī faktoriem un jāskatās, kā mēdī tiek izmantot arī komerc nolūkiem un jāskatās, kas maksā satura radītājiem. Te ir jautājums arī par autortiesību ievērošanu. Un visbeidzot, piektais punkts. Pašsaprotamā kā tāds nozīmē avīzēm, medijām ir jābūt absolūti neatkarīgiem un vienlaikus arī finanšu ziņā saskaņotai un veselīgai pārvalē. Mēs arī, protams, aicinātu dalību valstis arī noteikti samazināts uz PVN likmes presē. Īpaši arī jau tad drukātai presē. Līdz ar to, ja mēs Eiropas Savienībā runājam par kaut kādu standārtu noteikšanu, es domāju, ka šāds e, standārti tikai ierobežot mediju brīvību. Pat jau ideja par to, ka likumdevējiem būtu jānosaka ētiskie kodeksi, sanāk, ka likumdevējiem prašam ir jāuzņems visu atbildību, un tas ir nepareizi. Tas arī neatbilst demokrātiskiem principiem, uz kā mēs balstām savu sabiedrību. Ja mēs nosakam šādus minimālos standarts, mēs neuzskatām, ka tas būtu kāds risinājums kādiem ārkārtīgi sarežģītām politiskām situācijām nacionālā līmenī, kas, diemžēl, visu laiku radās, ra, gadās arī kādās dalībvalstīs, par ko runā arī kolēģi. Avīzēm, medijiem ir pašiem jāņem, jālemj par savu nākotni, par savu darbību, Ja mēs tikai nosakam kādu nacionālu ietvaru, tad, protams, tam ir visam jānosaka arī zināms ietvars un jāsaka, jāatbalst arī kriminālu likumam. Jā, likumdevējiem vienkārši jāveicina brīvas publiskas diskusijas, nosakot arī to, kāds ir tieskais ietvers, lai arī brīvi mediji varētu strādāt un sabiedrībai būtu brīvi piekļuvi medijiem, kāds Eiropā tiek darīts. Ja jūs vēlaties panākt šādu risinājumu ar universālu, kur vienu mm, virzienu jūs visiem domājat atrisināt visas problēmas, nu, tas nav iespējams, lai cik labi būtu nolūki, Eiropas standarti īstenībā gluži pretēji ierobežotu presi nacionāla līmenī un redaktoru neatkarību. Preses brīvība ir absolūti vienīgais un primārais garants um, brīvībai un demokrātiskai sabiedrībai. Paldies! Paldies! Tagad mums, protams, vēl arī jāņem vērā laika ierobežojums. Iepriekš es teicu, 12.30 mums jau sāksies koordinātoru sanāksme, kas arī jums neatliekam, un tur ir ļoti svarīgi. Tieši tāpēc reiz tā došu vārdu trešajam panelim, un aicinu tādu paneļu dalībniekus šeit nākt un ieņemt savas vietas, un tad uzsāksim diskusijas par diviem paneļiem kopā. Trešais un pēdējais. Paldies. Some minutes from now. So please, if the third round of panelists. Aicinu trešo ekspertu grupu ieņemt savas vietas šeit prezidijā. Un trešajā pane, eh, ekspertu grupā ir Arne Königs, kurš ir Eiropas žurnālistu federācijas prezidents. Laipni lūdzam! Olivier Bazilkungs, kurš pārstāv organizāciju žurnālisti bez robežām, un Viljams Heslīs, kurš pārstāv asociāt, Eiropas žurnālistu asociāciju. Visi trīs jau ir ieradušies, tādēļ bez kavēšanās, ņemot vērā laika ierobežojumus, sāksim, lai mēs varētu pabeigt savu rīta uh, sesiju līdz pusvieniem. Tātad Tārne Königs, Eiropas žurnālistu federācijas pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt šeit uzstāties. Mēs ļoti daudz runājam par dažādiem svarīgiem jautājumiem un uh, mums ir prieks, ka mums ir iespēja runāt ar politiķiem. Ļoti daudzos gadījumos mēs runājam par politiskās gribas trūkumu. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ es īpaši priecājos, ka var šeit uzstāties. Ārpus Eiropas Savienības eh, es esmu viesojies Turcijā, kandidātu valstī, Stambulā. Un tur piedalījās ap, eh, aptuveni 80 organizācijas, la, kas, eh, kur mērķis ir atbrī, panākt ieslodzīto žurnālistu atbrīvošanu. Turcijas situācijā Tas ir jo īpaši svarīgi, jo mēdīju brīvība nav pietiekama, nav uzticamības, nav dialoga starp žurnālistiem un viņu darba devējiem, spiediens no rotbiedrībām, centralizētības, spiediens no valdības, kas nozīmē, ka aptuveni, kas novedīs pie tā, ka 80 žurnālisti ir ieslodzīti cietumā. Mediju brīvība ir daudz plašāks jautājums nekā Vēberes kundzes skartā tēma, kur viņa runāja par ēs hārtu un standartiem. Es jau daudzus gadus nodarbojos ar preses brīvības un mēdī brīvības jautājumiem un esmu pateicīgs Vēberes kundzei par viņas ziņojuma projektu un par jaunāko informāciju at attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai veiksmīgi iztenot Lisabonas līgumu plurālisms un pamatiesības ir jāaizsargā, un es te ir svarīga loma. Un cerams, ka līdz šī gada beigām tiks pieņemts uh, minētais ziņojuma projekts, apstiprināts ziņojuma projekts. Neviens šeit nebūs pārsteigts, uh, ka Eiropas Savienībā pārstāv tik daudz Eiropa, uh, mediju brīvību pār, pār, pārkāpumu. Šādi pārkāpumi, protams, pastāv arī Krievijā un citās valstīs ārpus Eiropas Savienības joprojām pastāv tiesību akti, kas apdraud žurnālistus, viņiem jāsaskars ar sankcijām. Pēc 11. septembra notikumiem daudzas Eiropas uh, valstis ir ieviesušas tiesību aktus, kas tieši ietekmē žurnālistu darbu. Daudz dalībvalstis ir ieņēmuši tās, pieņēmuši tā saucamās regulatīvās deklarācijas. Uh, kas, kur runa pār uh, mēdīju brīvību un uh, runas brīvību, un kas, kas ir tikusi ierobežota pēc uh, eh, 11. septembra uh, not, terora akta. Un tas nav normāli. Uh, žurnālistiem ir ierobežotas tiesības ziņot par notik, noteikumiem, fo, uh, fotografēt notikumus. Politiska iejaukšanās ir svarīga problēma. Uh, jo ļoti bieži politiķi kontrolē publisko mēdīju līderu iecelšanu amatā. Eh, žurnālisms eh, sniedz ļoti lielu publisko labumu, un tas ir viens no līdzsvarojošajiem spēkiem sabiedrībā. Mēdī un žurnālisti ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrībai kā tādai, un te nav runa tikai par vāru. Eh, tā sniedz labumu sabiedrībai un sniedz piekļuvi uh, informācijai. Mēs aicinām Eiropas Savienības varas iestādes un valdības aizsargāt uh, šo mēdīju lomu, med, mediju brīvību. Te es vēlos uzsvērt līdzsvaru starp komerciālo un, komerciālajiem un uh, publiskajiem mēdījiem un, cenš, un to, vēlos uzsvērt to, ka jānovērš interešu konflikti. Eiropas komisija ir sniegus pozitīvu vērtējumu mēdīju brīvībai un cer, būs arī jauni rezultāti tuvāko mēnešu laikā. Šobrīd ļoti daudz žurnālisti pat nezina, kurš ir viņu, da, viņu uzņēmuma īpašnieks. Manuprāt, ir svarīgi sākt diskusiju par to, vai žurnālistika spēj sniegt uh, sabiedrībai labumu. Uh, Mēs šajā nozarē esam pavadījuši, piedalījušies dažādās konferencēs un um, organizējuši dažādas diskusijas, kādā jābūt žurnālistikai nākotnē. Žurnālistu drošība, diemžēl, rada bāžas ar Eiropas Savienībā. Un mēs vēlētos, lai ziņojuma projektā tiktu iekļauts, iekļauts šis jautājums. Pirms dažiem gadiem uh, Eh, Starptautiskā žurnālistu federācija nodarbojas ar šo jautājumu, taču mēs vēlamies, lai šis jautājums tiktu pacelts ar Eiropas līmenī, jo mēs ar šo problēmu saskaramies ikdienā. Vēlamies uzsvērt, ka drošības politikas iestveros ir jācīnās, jācīnās pret nesodāmību, lai žurnālisti varētu brīvi darīt savu darbu un uh, policija un citas uh, kompetentās iestādes rīkotos, ja pret žurnālistiem ir uh, izdarīti kādi pārkāpumi. Ļoti bieži žurnālisti uh, strādā tādā baļu atmosfērā un ir pienācis laiks, izturēt, uh, laiks izskatīt noziegumus, kas ir vēst, izdarīti pret žurnālistiem, tāpat kā jebkurus citus noziegumus. Uh, Es ceru, ka eh, valdībām tiks uzdots, eh, eh, uzdots daudz rūpīgāk sekot līdz žurnālistu drošībai, jo īpaši bīstamajās zonās. Šeit ir iesaistīts dažādas profesiju grupas visā Eiropā, un te es domāju mēdīju brīvību un tās aiz, aizsargāšanu. žurnālistu organizācijas regulāri nosoda komerciālā spiediena pā, īpatsvaru paaugstināšanos darba vietās, eh, kas eh, nav apsveicams biznesa modelis. Žurnālistu darbā arvien vairāk iejaucas sponsori, piemēram, interviju veikšanā vai eh, attiecībā uz tiesībām fotografēt kādus notikumus. ir Dalībvalstīm ir jānodrošina, lai žurnālistu darba apstākļi atbalstu, atbilstu uh, Eiropas Savienības pārskatītajai uh, sociālajai hartai. Žurnālist, uh, žurnālistiem ir jābūt pārstāvētiem un E, ir jā, jāsaņem aizsardzība pat tad, ja viņi darbojas nelielos uzņēmumos un ir, piemēram, pagaidu darbinieki. Nepiemērota darba apstākļi e, noved pie e, zema drošības līmeņa da žurnālistu darbā. Piemēram, Vācijā lielākā daļa žurnālistu ir ārštatnieki Un šī situācija, šī situācija um, ir attiecināma arī uz, uz pārējo Eiropu. Ir jāpievērš lielāka uzmanība žurnālistu darba apstākļiem, lai viņi varētu aizsargāt savus profesionālos standartus un varētu uh, izteikties arī kolektīvas arotbiedrību sastāvā, lai aizstāvētu savu viedokli. Eiropas parlamentam ir uh, jāpievērš lielāka uzmanība visam mēdīju, visai mēdīju jomai. Un uh, mums šķiet, ka pašreizējais priekšlikums uh, ir pārāk universāls. Uh, piemēram, Ungārijas valdība to izmantoja, lai aizstāvētu savu politiku attiecībā uz uh, mediju politiku savā valstī. Uh, ja nav uh, mēs mums nešķiet, kā uh, eh, vajadzētu aizstāvēt tādus vispārējus uh, regulatīvus pasākumus. Protams, ka krīze ir ietekmējusi arī mūsu nozari, un te ir tāda divējāda krīze. krīzi varētu pat izmantot uh, savā labā, lai uzlabotu žurnālistu situāciju. Krīze sākās 2008. gadā un uh, radās pieprasījums pēc uh, lētā darba un tehnoloģiju platformas lielākas izmantošanas. Tūkstošiem un tūkstošiem žurnālisti ir zaudējuši darbu pēdējo gadu laikā, vai arī ir bijuši spiesti strādāt nepiemērotos apstākļos. Portugālē ir notikusi, eh, ir bankrotējis TV kanāls un jautājums, kurš tagad to iegādāsies un kurš būs īpašnieks. Eh, Spānijā ļoti daudzi eh, žurnālisti atlaisti no darba un Norvēģijā katrs ceturtais mēdī organizācijas darbinieks ir zaudējis darbu un mēdīju uh, piemēram, BBC un eh, Francijas televīzijas samazina savu budžetu. Tātad krīze ir ietekmējusi raidsabiedrības visā Eiropā. Un te runa nav tik daudz par darba vietām, kā žurnālistiku, kā eh, kādu sabiedrisko labu, eh, labumu. Cilvēkiem ir jānodrošina piekļuva neatkarīgai kvalitatīvai informācijai. Žurnālisms tika nav biznesa modelis, bet tā ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa Eiropā. Un mēs nevaram atļauties to zaudēt. Liela daļa žurnālistu dzīvo korupcijas un baiļu atmosfērā. Es savienība nevar ignorēt struktūrālās, politiskos un ekonomikas apstākļus, kas apdraud mēdījus Eiropas Savienības dalību valstīs. Vakar 5. novembrī bija diena žurnālistu atbalstam, kurā mēs mudinājām 30 e, dalību organizācijas svinēt šo e, žurnālistu aizstar, aizstar, aizsardzības dienu. Un tādēļ mēs izrādījām solidaritāti Turcijas kolēģiem un izplatījām informāciju par situāciju Turcijā. E, notiks arī pasākums šeit parlamentā, un es ceru jūs tur šodien redzēt. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, lūdzu ievērojiet laika ierobežojums, jo mums nepieciešams laiks arī diskusijām ar iepriekšēju uh, ekspertu grupu un ar šo ekspertu grupu. Olivie Bazila kungs būs nākamais referents, viņš pārstāv žurnālistus bez robežām. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā mums būs arī diskusija, es izteikšos pēc iespējas īsāk. Es uh, pārstāvu žurnālistus bez robežām. M mm. mēs ļoti daudz te runājām par preses brīvību un tiek, tiek kopš 2008. gada preses brīvība Eiropas Savienībā vairs uh, nav tik uh, tāda, kāda tā bija iepriekš. Uh, un tādēļ eh, ir vajadzētu veikt ES eh, pētījumus šajā jomā. Paradoks ir tāds, ka vislielākos draudus preses brīvībai rāda tiesiskie faktori, jeb likumdošanas faktori. Ja šo gadu laikā parlaments ir eh, izstrādājis dažādas tiesību aktus, tomēr tā ir vairāk dalību valstu kompetence. Uh, tomēr es nedomāju, ka neviena tā dalība valstī, uh, e, dalība valstī situācija šajā jomā nav uzlabojusies, neskatoties uz šiem tiesību aktiem. E, nu, protams, es varētu pieminēt Ungāriju, tā ir tēma, kas visiem ir ļoti labi pazīstama. Tomēr tā ir tikai e, aizberga virsotne. Vēl arī Slovā, Slovākija, Čo, Čehija, Itālija, Rumānija, arī šajās valstīs pastāv zināmas problēmas. Ļoti labs piemērs, eh, kādi draudi un pretrunas pastāv šajā jomā. Um, šīs valstis. Apvienotā karalista salīdzināmā nu, ir tāda paradīze, eh, ja vai jūs vēlaties uzbrukt žurnālistiem, izmantojot apmelošanas tiesību aktus, tad, nu jā, tad jūs tad to varat darīt. Eiropas Savienībā, uh, savienībā uh, pastāv dažādi tiesību akti, kas, uh, kas, kur jūs varat tiesāt par apmelošanu. Īrijā, piemēram, sots var sasniegt pat 25 tūkstošus eiro. Beļģijā žurnālistu avoti it kā ir aizsargāti ar likumu. Tomēr Beļģiju, e, Beļģijā tā saucamā sanitārā tiesa, kas e, var piekļūt e, noteikti politisko pārtīju atbalstītajām apraides organizācijām. Un kādēļ es to visu pieminu? Jo mēs kā statotiska organizācija saskaramies ar dažādām situācijām valstīs, kas eh, neatbalsta, eh, eh, kas it kā atbalsta preses brīvību, tomēr Eiropas Savienības valstīs pastāv problēmas ar preses brīvību. Un ir ļoti grūti konfrontēt citas valstis, ja mūsu pašu dalību valstīs pastāv problēmas ar preses brīvību. Ir arvien vairāk lietu izskatīšanā tiesā, ļoti bieži dažādas politiskie, politiskie dažādas sociālie eh, slāņi un politiskās grupas eh, uzbruk žurnālistiem. Žurnālisti neapskažamā situācijā ļoti daudzos gadījumos viņi ir ārštatnieki. Šī joma ir centralizēta, un tas nozīmē, eh, Tas nozīmē, ka cilvēki baidās veikt izmeklēšanu. Ja jūs esat ārštatnieks, tad jūs baidāties, ka jūs iesūdzēs tiesā par, darb, par, par jūsu aktivitātēm. Un ja sots ir, piemēram, div, vairāk 20 tūkstoši eiro, tas ir uh, biedējoši. Un pie tam jūs varat arī uh, tikt uh, ieslodzīts. Šeit ir runa par attieksmi Eiropas Savienībā. Es nemanāju varbūt par šo Eiropa parlamentu, bet par nacionālajiem parlamentiem un pat viņu viedokli um, attiecībā uz mēdījiem. Mums jāorganizē mēdīja, jānodrošina līdzsvars un jāņem vērā tas, ka mēdīju pašregulācija eh, ir cietusi neveiksmi. Mēdī ir izveidojuši dažādas padomes, valdes, asociācijas, eh, jautājums, vai tas apdraud preses brīvību un žurnālistu tiesības eh, brīvi pildīt savus pienākumus. Mm, šis jautājums mūs patiešām satrauc. Tātad pārēj pie rekomendācijām. Ziņojumā vēlos, lai e, tiktu runāts par informācijas brīvību un preses brīvību. Jūs esat parlaments, jūs izstrādājat definīcijas. Jūs esat eh, dalībvalstu pārstāvi, Um, pilsoņu pārstāvi un saprota, cik svarīga ir informācijas brīvība, ja vēlamies, lai diskusija vispār varētu notikt. Mēs runājam par standartiem, direktīvām, mēs neesam pret šiem uh, tiesību aktiem, un, taču mēs te vairāk runājam par standartiem, nevis par vērtībām. Vēlos mudināt parlamentu uh, saglabāt savu politiskās organizācijas uh, ievirzi. Jūs uh, nesat uh, Tad jūs esat mūsu cerība, Eiropas cerība e, preses brīvības e, jomā. Tikai tād, ja jūs skaidri paudīsiet savu viedokli, mēs uh, varēsim nodrošināt vienlīdzīgus spēles noteikumus presē visās valstīs. Um, es vēlos jūs aicināt paaugstināt savu ietekmi Eh, nacionālajos parlamentos, jūs dodaties mājās savām valstīm, jūs uzstājaties savās valstīs un jūs varat paziņo, eh, nodot šo vēstījumu savu valstu parlamentiem. Un, manuprāt, jums ir jāmudina dalību valstis labāk aizstāvēt pamattiesības. Tāpat mums jādarbojas arī ekonomikas uh, līmenī. Ir, ir ļoti dažādas mafijas grupas pat Eiropas Savienībā, kuras, kontro, uh, kuras pārņem kontroli pār mēdījiem, kontrolējot reklāmas tirgu. Jums uh, vajadzētu būt daudz ambiciozāk, ambiciozākiem un uh, jāapzinās, ka žurnālistiem ir savi pienākumi. M ļoti, ļoti ilgu laiku e, žurnālistikas jautājums ir atstāts otrajā plānā. E, ir, protams, bijuši dažādi Eiropas projekti dažādās e, saistītās jomās, Eh, es, nevar, es varētu pieminēt Google, bet tomēr nav bijis tāds, nav bijis pētniecības šajā jomā Eiropas līmenī, un eh, tas mums ir nepieciešams. Paldies Olivie Bazila kungam, un tagad uzklausīsim Herslie kungu, kurš pārstāv Eiropas žurnālistu as eh, asociāciju. Un pēc tam mēs dosim vārdu kolēģiem, kuri varēs uzdot jautājumus ekspertu grupām. Lūdzu, Raslīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas žurnālisti asociācija novērtē šīs komitejas darbu, kā arī referenta darbu. Mums maijā šī, šī gada maijā bija iespēja Eiropas parlamentā paust dažādu veidu priekšlikums, kas mums bija svarīgi, un mums bija iespēja runāt ar deputātiem, kā arī ar komisāru Nelī Krūsu. Un mūsu organizācija nu jau eksistē 15 gadus, un mēs pat nosinējam savu pastāvēšanas dzimšanas dienu. Un varam pateikties arī Eiropas parlamentam, bija gan Nelī Krūsa, gan arī deputāts Papastamkos. Mm, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Mēs, kā Eiropas žurnālisti asociācija, uzskatām, ka situācija Eiropā ir diezgan uh, uh, nepatīkama. Un mēs saņēmām informāciju no mūsu dalību organizācijām, un tikšanās, kad mums notika pirms divām nedēļām, arī liecina par to. Vēlos teikt, ka mana principiāla pieeja šim jautājumam ir šāda. Pirmkārt, vēlos pie, piekrist tam, ko teica profesora Pegija Valkera, tas, ka šobrīd Eiropas Savienība neizmanto tos instrumentus, kas ir tās rīcībā, un tas ir tīpaši nenotiek attiecībā uz uh, regulatīviem pasākumiem, tāpēc, ka daudzi jautājumi ir īpaši politiskie sensitīvi un nacionālās valdības uh, nevēlas atdot uh, vadības grožus šeit. Un nākamais aspekts ir saistīts ar to, ka mm, tiek pieprasīta kontrole no savas puses. Mēs Eiropas Savienībā uh, esam tā teritorija, uh, kurā pastāv visveiksmīgākā aizsardzība attiecībā uz uh, vārda brīvību, pateicoties Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumos ir skaidri noteikts, ka ir nepieciešams nodrošināt aizsardzību žurnālistu avotiem, ir jābūt arī aspektiem, kas ir saistīti ar um, neslavas celšanas uh, normām attiecībā uz pu publiskām personām. Uh, Vēlos jums sniegt informāciju par to, ko mums teica mūsu dalība organizācijas. No desmit valstīm esam saņēmuši rakstisku ziņojumus, arī no Horvātijas, Bulgārijas un Rumānijas, un šie ziņojumi jau ir publiskoti. Un eh, ir pausti dažādas sūdzības, un tas, ko mēs esam dzirdējuši visu laiku, eh, gan arī no 20 valstīm, kas bija pārstāvētas, piemēram, Grieķijā un citur, ir tas, ka uh, ir reāls apdraudējums, žurnālisti mm, tiek uh, dažādā veidā apdraudēti, arī, piemēram, policija var uh, aizturēt un arestēt žurnālistus Rumānijā un Bulgārijā, piemēram, korupcijas aspekts un arī mēdīju neatkarības problēmas ir tik nopietnas tādēļ, ka īpašnieki, mēdīju īpašnieki uh, Nu, viņi sadarbojas vai nu ar valdību, vai nu pat ar organizēto noziedzību. Un šī situācija ir ļoti nopietna, tas nopiet, notiek Eiropas Savienībā. Tāpēc arī likumdevējiem, protams, ir jāapzinās šī situācija un jārīkojas. Horvātijā savukārt mēs dzirdējam, ka, ka uh, nedēļas laikras nacionāli uh, tika slēgts tādēļ, ka pirms uh, gada uh, bija uzbrukums pat ar sprīdzekļiem, un tādēļ bija nepieciešams vairs nevarēja eksistēt šī, šis laikraksts. Bulgārijā mēs dzirdējam par to, ka eksistē nopietnas problēmas saistībā ar publikācijām, kurās tika atmaskots uh, Eiropas Savienības fondu uh, pārdalīšanas negodīgums. Esam dzirdējuši diezgan daudz ko pagātnē, un varam teikt, ka mēs esam pagātnē izniekojuši daudzas labas iespējas Eiropas Savienībā un tīpaši komisija, kura tika labi informēta par to, cik milzīga korupcija un, un cik nopietna ir situācija. Esmu jau pieminējis Eiropas uh, cilvēktiesību tiesu un par to, par tiem aspektiem, kas ir saistīti ar šīs tiesas darbību, tad es varu teikt, ka Eiropas Savienībā eksistē milzīgs spēks tādos jautājumos, kas saistīti ar datu uzglabāšanu un Eiropas uh, apcietinājuma rīkojuma aspektiem. Tur diezgan daudz kas ir panākts. Savukārt runājot par mēdīju brīvību, izskatās, ka tiek pievērts acs. Piemēram, tad, un, kad Ungārijas preses likums a, uh, tika publicēts, es gribēju, lai komisijas ierēģi oficiāli man atbild uz šo jautājumu, kā tad ir, un viņi teica, mums ir instrumenti, lai varētu šo situāciju risināt, bet mēs to nedaram. Pagājušajā gadā maijā komisija, manuprāt, ļoti pareizi Eiropas parlamentā sarīkoja ļoti lielu sanāksmi, un tika runāts par Balkāniem un Turciju, par mēdī brīvību. Un nu, no turienes žurnālisti, 400 žurnālisti sirsnīgi lūdza Eiropas Savienību, lai Eiropas Savienība tos aizsargā pret uh, uzbrukumiem, kas notiek viņu pašu mājās. Un tātad šīs lūgums izskanēja ļoti skaidri un precīzi. Un esmu dzirdējis arī par to, ka Eiropas Savienības likumi daudzos gadījumos ir pretrunīgi, piemēram, Lisabonas līgumā ir. Uh, normas, kas neprecīzi pauž informāciju par Eiropas Savienības nostāju. Mums tiešām ir jāsaprot, kāda ir, kāda ir politiskais pamats šobrīd mūsu darbībām. Vēlos īsi pastāstīt par to, kāds ir mans viedoklis attiecībā uz neatkarīgo ekspertu piesaistīšanu. Ja uh, nākotnes darbības būs balstītas uz ekspertu atzinumiem, tad ļoti svarīgi, manuprāt, ir nodrošināt to, lai uh, uh, ekspertu uh, klāsts būtu plašāks. Mēdī plurālismu centrs attiecībā uz Eiropas Savienības kompetenci jau ir paudis uh, savu viedokli, publicēts ziņojumus, esmu saņēmis informāciju par to, un mans priekšstats ir šāds, ka arī šoreiz mēs palaidīsim labu iespēju. Un tad teksts, manuprāt, neņem vērā to, cik nopietni šobrīd ir situācija attiecībā uz politisko pro procesu, uz vēlēšanu procesu, uz to, ka um, Eiropas Savienība nepārbauda situāciju. Un tas, protams, arī um, mazina Eiropas, Savienībai, Eiropas Savienības uzticības līmeni Un mēs tagad gaidām augstā līmeņa grupas rekomendācijas. Bet šobrīd vēlos teikt, ka Eiropas tiesība institūts uh, publiskoja pētījumu, un, manuprāt, šis pētījums tiešām ir autoritatīvs, un tur ir, piemēram, ir pateikts, ka esošās uh, normas un mm, iestādes ļauj Eiropas Savienībai uh, nodrošināt tādu mēdīju uh, jomas veidu, kas atbilst normatīviem aktiem. Es nestāstīšu tagad par pilnīgi visām rekomendācijām, jo jums šīs dokuments ir pieejams rakstiski, bet, bet par dažām lietām pastāstīšu. Devītā punktā ir runāts, ka komisijai nav jābūt tam instrumentam, kas uzrauga un nodrošina noteikumu izpildi, pēc eh, metodes, ka visiem ir vienādas normas, visiem ir vienādi noteikumi, jo dažos gadījumos tev ir rasties arī interešu konflikts. Un šeit ir sanāktu tāda gandrīz vai valdības funkcija, pret ko noteikti iebildīs dalību valstis. Tāpēc devītajā punktā labāk būtu teikt, aicināt, lai būtu efektīvi pasākumi, kas uzrauga uh, mēdī brīvība Eiropa. Pamatiesība aģentūra sadarboties ar neatkarīgiem ekspertiem, balstoties uz Eiropas padomas standartiem un Eiropas cilvēktiesību tiesas eh, jurisprudents varētu, judikatūra varētu attiecīgi eh, balstīt arī savus spriedumus un normas. Šobrīd, diemžēl, netiek izmantotas tās pilnvaras, kas jau tiek piešķirtas, lai nodrošinātu konvencijas normu ievērošanu. Neskatoties uz to, ka tiesa tiešām ir uzņēmusies šeit līdera lomu un interpretē šīs normas un parāda pareizo piemērošanu. Un uh, žurnālisti uh, ir pakļauti nopietnām briesmām, un šobrīd situācija ir um, neprognozējama, jo ministra komiteja pieņēma lēmumu ka attiecībā uz mēdīju brīvību šeit ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība uzņemtos līderības lomu jau eksistējošā ietverā. Un vēlos arī runāt par globālo situāciju, arī pasaules mērogā. Mēdīju brīvība nevis vienkārši tiek apdraudēta, bet tā daudzās valstīs tiek vienkārši iznīcināta. Pirms desmit dienām Londonā uh, man bija iespēja tikties ar žurnālistiem un redaktoriem no uh, visas pasaules, un mūsu tikšanās notika BBC ēkā, un tas bija saistīts ar mm, mm tikšanos Vīnē, kas notiks 22. novembrī uh, ANO platformas ietveros, un šeit BBC un um, vēlēs izveidot priekšstatu par globālām ziņām. Un pēdējo gadu laikā ir nopietni palielinājies uh, ziņojumu skaits par uh, dažāda veida tiesiskiem apdraudējumiem, par uzbrukumiem, pat fiziskiem uzbrukumiem. Sanāk tā, ka uh, uzdevums sniegt informāciju par to, kas notiek pasaulē, ir kļuvis ar vien bīstamāks, un diemžēl arī Eiropā situācija nav labāka. Un šo informāciju mēs sniedzām uh, cilvēku tiesību ekspertam, kas raksta ANO ziņojumu, un situācija šobrīd ir tāda, ka Eiropa vairs nav viena no labākajām teritorijām pasaulē, bet ir gandrīz viena no sliktākajām. Tāpēc arī Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai varētu atgūt šo labu stāvokli. Labi, nu jau mums rodas problēmas ar laika ievērošanu, tāpēc arī runājiet lakoniski. Mums vēl ir uh, dažas minūtes, kāds desmit varbūt, un tāpēc arī tagad to deputātu sarakstu, kas varēs izteikties, uh, tiek slēgts. Tātad katram deputātam tiek piešķirts divas minūtes. A, nē, nē, pat pusotra, pusotra minūte. Un, un tad, attiecīgi, mūsu speciālisti, mūsu eksperti varēs atbildēt. Bet lūdzu runājiet kodolīgi un nu, labāk uzdodiet jautājumus, nevis uh, vienkārši paziņot savu viedokli. Tas būtu daudz labāk. Un tagad lūdzu, Morvē kundze, pusotra minūte ir jūsu rīcībā. Liels paldies! Cik ļoti lielā mērā Eiropas un un, val, un pasaules žurnālisti ir, ir apmierināti ar uh, Eiropas Savienības situāciju. Kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji un, vā, un pasaules iedzīvotāji ir diezgan dusmīgi, un, manuprāt, tas ir pamatota. Daudzos gadījumos viņi ir neapmierināti ar Eiropas Savienību, viņi uzskata, ka ir daudz korupcijas, daudz ir uh, lobēšanas, Viņi saka, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība. Viņi prasa principā to pašu, kas notiek nu, dalību valstīs, lai būtu caurskatāmība attiecībā uz politiskajiem uh, lēmumu pieņemšanas procesu, tā lai atsevišķi deputāti, atsevišķi politiķi būtu atbildīgi mūsu uh, iedzīvotāju priekšā, tā lai viņiem būtu iespējas uh, redzēt, kas notiek aiz uh, politisko institūciju durvīm šobrīd tā, ka mēs dažreiz runājam par to, ka dalība valstis varbūt dara kaut ko nepareizi attiecībā uz preses brīvību. Nu, piemēram, ir tāda, kad runa, mēs runājam par Ungāriju, tad televīzē visu laiku tiek runāts par to, ka Ungārija rīkojas nepareizi. Tā pašā laikā mēs neko nerunājam par Eiropas Savienības institūciju uh, atbildību. Kāpēc kāpēc e, rodas tāda situācija un kurš jūsuprāt ir vainīgs pie tā, ka mūsu iedzīvotāji nav labi informēti par to, kas notiek? Minūto Mietso. Marcelīna Konsalē, pusotru minūti. Jā, paldies. Es vēlos tad uh, uzsvērt dažas lietas. Vienu konkrētu gadījumu. Nu, lietas, kas, piemēram, notiek Itālijā. Bet tas atkārtojas arī vēl pāris gadu laikā. Nu, bija tur konkrēta lieta, kad tika iebiedēti un arī pat arī aizturēti žurnālisti. Un daži no tiem pieprasījuši arī aizsardzību, lai vispār varētu darboties. Kā šādas situācijās vispār mēs varam vērtēt? Ko par to domā starptautiskā žurnālista asociācijas, vai tiešām tas tikai policijas kompetences jautājums? Brodsas kungs. Neuzdošu jautājumu, bet gan izteikšu komentāru bet vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktu vienu minūti par situāciju par savu valstī Grieķijā. Mums redzam, ka ļoti satraucoši attīstības scenārijas. Krīze Grieķijai nav tikai finanšu krīze, tā ir sociālā krīze, tā ir vērtību krīze, ja vēlties arī demokrātijas krīze pašos pamatos. Mediju loma ārkārtīgi svarīga. Un līdz ar to situācija, kā mēs to redzam, kas notiek, kāds attīstās, ir ļoti satraucoši. Mediju sistēma to raksturo ļoti cieši saiknis starp politiku uzņēmiedarbību medijiem. Tas ir fakts, mums tas jāņem vērā, un arī pēdējo nedēļu laikā mēs jau piedzīvām to, ka tiešā veidā tiek, notiek iejaukšanās, valdības iejaukšanās presas brīvībā Iespējams, jūs dzirdējāt arī par žurnālistu Vakstivāni, kurš tika apcietināts par to, ka viņš publicēja sarakstu ar personu vārdiem, kas ir aizdomās turēt par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mēs redzam arī, ka televīzijas šovi, televīzijas programmas, sabiedriskā televīzijā. Lūk, fakti atspoguļo tos, ko pierāda presa, tas nebija ērti patiesību valdībai, un viņi nevēlēs to dzirdēt. Un vēlās, vēl uzsvērt, man nepatīk, protams, kritizēt valsti, savu valsti, es to negribu darīt, īpaši tik sarežģītā situācijā. Bet vienlaikus es arī ļoti stingri ticu, ka šī krīze Grieķijā ir reāla iespēja panākt nozīmīgas izmaiņas, veidot jaunu Grieķiju, un mediju loma ir ārkārtīgi būtiska. Tātad, ja mēs nevēlamies, lai Grieķijas upuri būtu par tukšo, tad es aicinātu jūs palīdzēt Grieķijai un Grieķijas cilvēkiem arī veidot šo jauno Grieķiju. Gonzes kundze. Man arī drīzāk komentārs nevis jautājums. Un tāpat jau arī nav jāuzdod jautājumu, jo nebūs laika viņus atbildēt. Paldies, ka tā ziņā, ka jūs atgādināt tās lietas un daudzie komentāri norādīja, ka situācija tiešām ir arvien pasliktinās. Arī Eiropas Savienības ietvaros. Tas ir ļoti svarīgi to dzirdēt. Tas svarīgs tagad arī atgādināms, ka mēs nevaram tikai ierobežot visu uzmanību uz birokrātiskajiem problēmām. Pirmkārt, atgādinājums, ka Eiropas parlaments mēs esam politiska iestāde, Mums jāreģē kā politiskai iestādēji. Mums jāreģē drosmīgi, mums jāskatās nākotnē. Krīze nekādā veidā to nes, neatrisina. Krīze tikai rada jauns izaicinājums. Un mums tas jāņem vērā. Tomēr arī par krīzes sekām šajā ziņomā. Monitorings ļoti svarīgi Mēs jau cīnāmies to ilgi. Un tāds jautājums ir tiešām jāskato. Tāpat ir svarīgi, lai mēs nepalaižam garām šo iespēju. Paldies! Tālāk Lunačeks kundze. Paldies priekšsēdētājiem, divi komentāri. Vairāki no panelistiem norunā par valsts reklāmu kas ir viena no sarežģītākajām problēmām. Rakumir kungs par to runā un tāpat arī pēdējais runātājs. Horslī kungs šķiet, ka atsaucās uz to, kā neliederīgi un nepareizi valsts amatpersonas izmanto valsts resursus. Arī manā valstī mēs runājam par situāciju, ka premjers nevēlēs parādīties, ierasties parlamentārā izmeklēšanas komitejā, lai runātu par to, kā viņa birojas arī ir izmantojis valsts resursus, lai reklamētu sevi, tā kā viņš bija viens pavalsts mm, transporta ministrs. Austrijā mēs esam tātad mainījuši šos likumus. Esam skaidri pateikuši. kur mēs pasakām, nu, ka šajā reklāmā es vismaz labi, lai vārds ir, bet fotografija nevar būt. Tālāk Rusdalkungs par preses asociāciju. Es biju šorīt sieviešu lietu komitejā, mēs balsojām un mēs saņēmām arī tieši epastu no jūsu biroja konsultanti, kas aicināja mūs noraidīt grozījumus, kas tieši runā par dzimumu stereotipiem, kur tieši runā par to, ka sievietes tiek uzskatītas tikai par objektiem, Savukārt tika norādīts, ka vairāk jāstrādā, lai ieviestu likšanējo likumdošanu. Nu, jūsu birojas to noraidīja. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds savdabīgi labīsums. Mums parlamentārā, parlamentāriem nepatīk. Mums ir savi veidi, kā mēs, protams, iegūsim šādu informāciju. Tad kāpēc jūs aicināt mums nebalsot par tik svarīgu jautājumu? Argentīni kundze. Turpināšu tas, ko arī teica Lunčakas kundze. Jautājums Rustālkungam. Nedzirdēju tas, ko teica Eiropas preses asociācijas, tas, ka mm, trūkst šie noteikumi vairāk gadu laikā. Vai es varētu reaģēt uz to, ko mēs esam redzējuši apvienotā karalistē par Ruperta Mērtaka uzņēmumiem, kas absolūti izmantoja savu ekonomisko varu un nu, nesekmē līdzsvarotas informācijas un mēdīju attīstību. Varbūt jūs varētu piedāvāt citu reālu priekšlikumu, nevis pašregulāciju, kas ļautu aizsargāt preses brīvību un plur plurālismu. Paldies! Protačevičs kungs. Kā es sapratu? Nu, Bazila un Hoslīkungiem mēs dzirdējām, kā likums pār neslavas celšanu. Īsti, kas tad skar arī augsts amatpersonas valsts vadītājs. Tas ir īstenībā ir sarežģīts jautājums, vai jūs redzat šeit kaut kādu Eiropas saimnības un Eiropas parlamentu lomu? Varētu regulēt arī kaut kādas izmaiņas. Kā jūs redzat, kāda vispār ir šī problēma, kā jūs to vērtējat? Franskungs. kungs. Mēs dzirdējām par to, ko tad lūdz nabaga žurnālisti un kas notiek. Tātad viņi vēlas, lai viņi vienkārši brīvi varētu strādāt. Jā, viņus arī, protams, jāaizsargā no kaut kādas valdību agresīvas darbības vai arī likumdevēju aktīvas iejaukšanās. Vienlaiks mums nav nodrošināt balsts. Arī tas, kā, protams, mēs atbalstītu tos, kurus vajā prese, kuri ir arī bezspēcīgi kur, piemēram, nespēja arī, arī kādā ziņā sevi aizstāvēt pret dažādu veidu presi. Dažāda veida neslavas celšanas likumi, bieži vien tās procedūras ir ārkārtīgi sarežģītas un to var atļauties tikai ļoti pagāti. Valsts medijiem, protams, būtu jāievēro arī savus pienākumus, nepārstāvēt nevienu pusi, bet neutralitāti. Un tā, tas nozīmē arī, protams, arī vēršanos pret privātiem mēdīju mm, magnātiem, bet vienlaikus, piemēram, arī BBC ir izvēlējuši šādu uh, savu mm, personīgo pieeju, kur ļauj saviem mm, mīluļiem ļaut izklausties, kā viņi grib. Ja kurā gadījumā viņi var uzdot savus jautājumus, viņi var atbalstīt, viņi var arī iegūt raidlaiku un tā tālāk, un viņi var baudīt visāds veidu privilēģijas sabiedriskajā raidorganizācijā. Šī gada sākumā Eiropas komisāra Redinga ierosināja tiesko, ties darbību pret uh, Nīderlandes brīvības partiju, jo viņai nepatīk šis saturs. Nu labi, es saprotu šo situāciju. Tieši tādām tika uzdot Raselkungam, bet bet bija panelisti arī, kas jau arī izteicās otrā panelī, un, ja jūs vēlaties tādu izteiksies, jums visiem dosim vārdu, uh, un tā došu jums vārdu izteikties īsi kodolīgi. Valkī kundze, lūdzu. Nu, labi, nekas vairāk nav sakāms. Dagomir kungs. Jā, atbildēšu uz jautājumu par šiem godīgiem kritērijiem par valsts reklāmu. Tas ir jāskatās sarežģītiem jautājumiem. Atgādināšu jums arī šeit rekomendācijas par mediju īpašnieku caurskatāmību. Skatoties arī uz veidu, kā mēs varam uzlabot valsts reklāmu. Pirmais solis tieši skaistītos ar caurskatāmību. Tas varētu būt arī jautājums par publikāciju, par vieglu piekļuvi informācijai. Tālāk papildus apstiprinājums. Un nu, tas nav noticis vairās daudzās valstīs. Mehānisms, kā tiek sadalīts valsts reklāma. Tad tur jānosaka konkrēti kriteriji un racionāli to tēriņu. Un visbeidzot, tad mēs skatāmies, protams, Nacionālās revizijas palāca valsts kontrolas, lai viņi tad arī cieši sekot valsts tēriņiem reklāmas jomā. Un lai arī varētu vērst tiesvedību, uzsākt tiesvedību, ja tiešām tiktu pārkāpt likumdošana. Paldies! Paldies! Franka kundze. Valters kundze. Franka kundze, jums nebūs papildus komentārs. Rasalkungs, lūdzu. Nu, man uzdev divus jautājumus, tad mēģināšu tos arī atbildēt, laikam katram ir tikai jautājumi viens teikums. Lončeks kundzes jautājums par iejaukšanos no mūsu puses par dzimumu neutralitāti. Jūs arī sapratāt no mūsu, protams, asociācijas pozīciju tādu, ka mēs esam pret, ja vispār kādu politisko iejaukšanos brīvas preses saturā. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka tieši ziņojums par brīvu presi ir pats svarīgākais. Otrs ir par šo nelaimīgo situāciju apvienotās karalistes kolēģiem. Jau pats fakts, ka viens no mūsu kolēģiem ir, protams, iesaisties kriminālās darbībās, mēs viņu neaizstāvam, tas nenozīmē, ka pašregulācija nedarbojas. Tieši otrādāk, tas tikai pierāda, ka apvienotā karalistē pašregulācija bija pārāk vāja. Un visbeidzot, es jums visiem ieteiktu atgādina atcerēties, ko teica Horslīkungs. Viņš jau pateica, jums ir visi instrumenti jūsu rokās. Un Eiropai, protams, ir šobrīd visspēcīgākā cilvēktiesību aizstāvības reputācija, un jums ir jārīkojas, jāpieņem arī tādi drosmīgi politiski lēmumi, un nevienmēr jāskatās tieši uz juridiskiem līdzekļiem. Paldies! Paldies jums! Trešais panelis, Kaninkungs. par Ungāriju. Un par to, ka netiek kritizētas citas valstis, nepiekrītu. Arī uh, reportieri bez robežām mēs arī esam runājuši par citām valstīm. Un pēram, mēs skatāmies arī Zviedrijā, kopš 76. gada jau ir spēkās tas arī um, eh, presbrības likums, tad nu, kopš 1776. gada. Ungārijā mēs arī nosūtījām misiju, un mēs skatījāmies, kā lietas attīstās, un līdzīgi arī Rumāniju un Maķedoniju, vai tas kaut kādā veidā to ietekmē. Un viss jurists, kas atbild par presas brīvību, tieši atzīst, ka Ungārijas precedents rada tieši ietekmi arī uz citiem. Šobrīd arī strādā pie Turcijas jautājumu, un es neredzu, kā īsti Turcija varētu atrisināt Turcijas jautājumu labā veidā ja īsti nav arī nekāda veida šeit morālās pozīcijas, uz kādas var balstīties. Un tieši tā pietrūkst. Jo pirmkārt mēs redzam, kas notiek Eiropas Sanībā, Ungārijā. Basilkungs, jā, pavisam īsi, tātad runājums, jautājums, vai es apmienāts ar situāciju? Nē, nē, nē, nu, tiešām mēs redzam, ka Eiropas Sanībā tas situācija pasliktinās, tiešām arī kopš arī mēs, protams, mēģinām arī, arī piemēram, Sakro balvu kāpināt un panākt, bet mēs redzam, ka visā pasaulē mēs cīnāmies, bet Eiropā nespējam tikt galā ar šo situāciju. Un Eiropā, protams, mēs esam īpašā situācijā tādā ziņā, ka žurnālisti tomēr strādā pēc labākās apziņas un skatoties, kas tiek veidots Eiropas saimnības līmenī, tas, protams, arī pieprasa arī no avīžu puses, lai tiktu arī vairāk investēt šādi līdzekļi um, pētnieciskai žurnālistikai, un tas ir daudz vairāk nekā vienkārši kaut kāda slēptā aģenda. Par situāciju Itālijā. Itālijā tomēr atsevišķi žurnālisti tiek aizsargāti. Par Grieķiju e, šī situācija, protams, finanšu krūzē ir to izraisījusi finanšu krīze. Bet kādā ziņā, kur mēs skatāmies arī uz tālākajiem izaicinājumiem, nu, tur lietas ir ļoti sarežģītas par Bulgāriju. Es nezinu, vai mēs tiešām varētu teikt, ka valsts neveido kaut kādu caurskatāmības reģistru. Es saprotu, kādā visiem tas attīstās. Nu, labi, 60 sekundes varbūt, bet varbūt to mazinās divas minūtes. Itālijas jautājums un žurnālisti, kas tur dzīvo, bažās vai tam līdzīgi. Un tad atskan jā, tas jautājums par pamatiesībām. Ja žurnālistus kaut kādā veidā mēs iebaidām un viņam liekam arī uzņemties slēpties, tāds ir nopietns seks visā Eiropā. Tad pats lielākais jautājums apvienotajā karalistē šajā izmeklēšanā bija tieši par preses uzturēšanos. Um, deputātam bija tiešām taisnība, Te bija tiešām tāda nepieņemama rīcība un uzvedība, un tas tiešām apkaunoja. Un tāpat bija arī daudz simti cilvēki, kuru citējot viena celtnās preses um, redaktora citāts bija, viņu mēģis bija iznīcināt cilvēku dzīves. Un es domāju, ka žurnālisti un arī redaktori ir sapratuši, ka tas nav pieņems tā, ka tas viss ir viens tikai atbildīgi, e, viņi atbild tikai īpašniekam, nē, ka viņi atbild pirmkārt sabiedrībai. Un es ceru, ka nākošā jaunā iestāde arī veidos to savādāk. Vēlāk mums jāsaprot, ka tie gan bija paši žurnālisti, kas arī atklāja šo skandālu, nevis policija. To izdara brīva prese. Policija to nespēja nodrošināt. Politiķi to nespēja izdarīt. tajā brīdī, kad vienkārši viens no šiem mediju uzņēmumiem kļūst pārāk liels un spēcīgs. Dažādi veidi nomelnošana, mēs redzam, kādā veidā tas tiek šādi nomelnošanas ar līkumu izmantot visā Eiropā. Tas, ko mēs zinām arī par to, ka mm, nomelnošana tiek pierakstīta kā krimināla noziedzīgs pārkāpums, un uz tā pamata tiek apsūdzēta arī žurnālisti, un tas ierobežo viņu darbu. Un visbeidzot, Eiropas komisijas nostāja, un īpaši komisārs Krēsas nostāja, Krūzes nostāja, viņa skaidri pateikusi. Viņa baidās un nevēlas piedāvāt kaut ko tādu, kas varētu dot negaidamu, nevēlamu rezultātu, vēl vairāk ierobežot presas brīvību. Lūk, visi iestādes politiķi Mēs tomēr aicinām, lai jūs pārstātu aizstāvēt savus politisko grupu, savu pārliecību, bet mums ir katru jāpārliecina publika sabiedrība par to, kā nu, politiķi strādā sabiedrības interesēs. Valsts iestādes un visām viņām ir, protams, savu loma, un tāpēc ir jāskatās konkrēts piemērs. Mm Tātad pirmkārt šis piemērs jāizteno Eiropā, nevis kaut kur ārzemēs. Tas, ko mēs pieprasām no Azerbaidžānas, nu, tas skatās viņā nu, pirmkārt jāizteno šeit uz vietas. Mums jānorošina šāda caurskatāmība, un mums nepieciešams arī politiķu mediju to lūpi rūpīgi ievērot. Paldies visiem panelistiem! Mēs esam stipri iekavējuši savu laiku, mēs atvainojamies par šādu steigu. Nu, tā gan vienmēr ir. Tā ir ierastkārtība. Liet komitejā. Paldies panelistiem par jūsu centieniem izteikties īskodolīgi. Un paldies, ka arī atbildējāt uz visiem jautājumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 20. novembrim. Nevis 8. novembris, bet 20. novembris. Pusdienlaiks. Paldies jums visiem! Tālāk seko koordinātors sanāksme.